Well, we will gradually start. We welcome the speakers and... Sāksim šodienas darbu. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka EULEX Kosovo ir uh, vislielākā Eiropas Savienības civilā misija, nu jau četrus gadus tā darbojas Kosovā. Mērķis ir veicināt un palīdzēt Kosovas vadībai, lai nodrošinātu tiesiskumu, it īpaši tādos jautājumos, kas ir saistīti ar muitu, ar policijas darbību un ar tieslietu sistēmu. Un Hebera kungs, CPCC direktors, viņš reaģēja uz to, ka Kosovā mainās apstākļi un ņemot vērā arī pilnvarojuma atjaunošanu, kas beigsies 14. jūnijā 2012. gadā. Un misijā, protams, bija arī vairāki kritiskie punkti, un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams pagarināt pilnvarojumu, kā arī nepieciešamība saņemt precīzi informāciju, mūsu deputāti uzskatīja, ka ir nepieciešams jautājums izskatīt un tikties ar direktoru, tāpēc arī tagad mūsu direktors varētu Gentilīnī kungs, viņš varētu mums pastāstīt par to, kā uh, virzās misijas priekš arī Hārbera kungs varētu. Tad daram tā, ka Gentilīnī kungs būs pirmais. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi patīkami būt klāt. Īstenībā man ir pavisam īsa prezentācija, man tikai daž, dažas lietas sakāmas. Bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi šo diskusiju uzsākt pareizi, tā lai veidotos pareizi ietvars, jo Euleks un Euleks pārskatīšana pēc būtības ir vispārējā, eh, vispārējais apņemšanās eh, pārskatīšana, un tāpēc arī lieliski eh, redzēt, cik tālu esam pavirzējušies. Pirmkārt runāsim par to, cik kvalitatīvas ir mūsu attiecības ar Kosovu. Manuprāt, uh, tiešām ir vērojams uzlabojums. Iepriekšējā periodā nevar pat salīdzināt ar to, kas bija pirms kāda gada. Un Eiropas Savienība varēja kolektīvi nodrošināt uh, Tesaloniku darba kārtību. Un, ja jūs skatāties tagad uz padomes secinājumiem, tad tie pēc būtības ir nopietnāki secinājumi Protams, būtu nepieciešams tā depa, detalizētāk par to runāt, bet vispirms bezvīzu režīmu jautājumi tad ir dalība EBRD un Es domāju, ka Kosovo, runājot par attiecībām ar Kosovu, priekšā vēl ir daudz darba, bet te pašā laikā arī daudz mums sasniegumu. Un visā šajā kontekstā mēs runāsim par Euliks, jo, protams, Euliks arī iedarās šajās attiecībās. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ir saistīta ar uh, klātbūtni uz vietas. Prištinā tagad jau mums darbojas misijas birojs, kurā ir arī divi vadītāji un, un birojs daudz labāk strādā. Un Eiropas Savienība līdz ar to var runāt vienā balsī. ASV atbalstīja arī finansiāli citu misiju darba pabeigšanu, un tālāk ir EULEX, kas mūsu civila misija, protams, mūsu kolēģi runās par to, bet viena, viens no izaicinājumiem, protams, ir saistīts ar nepieciešamību nepārtraukti uzlabot situāciju tā, lai mūsu misijas darbs būtu saistīts ar mainīgo realitāti. Jāsaprot arī, ka svarīgs ir dialogs starp Belgrādu un Prištinu. Jūs noteikti zināt, ka ASV šajā dialogā ieguldīja diezgan daudz. Un, manuprāt, šādā veidā varam pamanīt, ka lietas virzās uz priekšu, ka Kosovā viss notiek, notiek un ka mēs varam nodrošināt integrāciju, kā arī uh, uh, apņemšanās tiek pildīta, un, manuprāt, daudz ko varam iemācīties no iepriekšējā gada. Runājot par dialogu, par attiecību uzlabošanu, par mūsu klātbūtni, nu, varam teikt, ka daudz kas jau ir panākts, bet vai varam konstatēt, ka pilnīgi viss jau ir paveikts? Noteikti nē. Priekšā vēl ir daudz izaicinājumi. Pieminēšu tikai dažus no tiem. Pirmkārt ir tas, ka Kosova ir jākļūst ar vien efektīvākas. Efektīvākai. Eiropas Savienība ar vien vairāk gaida no Kosovas. Tāpēc arī Kosovai būs jāpanāk ar vien labākus rezultātus. Un ātrāk. Manuprāt, vakardienas uh, labs risinājums arī, ka ir šī ceļa karte, ko Kosova tagad saņēma. Un Tas nozīmē, ka tagad jāstrādā ļoti nopietni, lai virzītos uz priekšu. Vēl viens izaicinājums ir dialogs starp Kosovu un Serbiju. Šeit mums ir jāmeklē iespējas uzlabot attiecības. Un tas ir veids, protams, kā var sa uh, veicināt sadarbības starp Prištinu un Belgrādi un kā var situācija virzīt uz priekšu un lai tā kļūtu tuvāk arī Eiropas Savienības prasībām. Un, manuprāt, šim projektam var būt dažādas formas arī, bet svarīgākais ir tas, ka īstenībā alternatīva nemaz nav. Un tas pēc būtības ir tas, ko es gribēju pateikt no sākuma. Paldies! Un tagad lūdzu Hārvera kungs. viņš mums pastāstīs par strateģisko pārskatīšanu. Paldies priekšsēdētāji! Ja jums nav iebildumu, es pavisam īsi izteikšos pār misijas izvērtēšanu un tad detalizētāk paskatī, paskaidrošu, kāpēc šī misija pēc būtības ir tiešām tāds panākumu stāsts. runājot par stratēģiskās pārskatīšanas punktu ieviešanu, var teikt, ka stratēģiskā pārskatīšana tika apstiprināta pirms kādiem trīs mēnešiem. Un pirmā lieta ir tāda, ka misija gatavo iespēju atteikties ar laiku no izpildes mandāta un nodot vāru vietējās rokās, un izskatās, ka mēs varēsim pēc vairākiem mēnešiem to arī panākt. Mēs nodosim vāru Kosovas valdībai, va, skatoties uz konkrētiem starposmu mērķiem, kas tiks noteikti sasniegti, un vēlos teikt, ka process jau ir sācies. Un visas 27 dalību valsts varēja vienoties par strateģisko pārskatīšanu. Otrakārt, vēlamies teikt, ka misijas mērķis ir nodrošināt tiesiskumu, un sākot ar šo brīdi mēs vēl vairāk runāsim par uh, taisnīguma aspektu, respektīvi tieslietu, varam teikt, ka muitas un policijas jomā daudz, kas jau ir panākts iepriekšējos gados, taču tieslietas joprojām ir viens no sektoriem, kurā pastāv vairāk izaicinājumi. Jautājumi, kas ir saistīti ar uh, liecinieku aizsardzību, ar uh, korupcijas apkarošanu. Te pašā laikā ir arī vairāki citi sensitīvi jautājumi, kā piemēram uh, Uh, pazudušo personu meklēšanā un vairāk etniskie jautājumi. Vēl, vēlos teikt, ka ziemeļos ir daudz grūtāk to visu īstenot. Un dažos gadījumos ir daudz sarežģītāk īstenot dialogu punktus. Un ņemot vērā to, ka dialogs uh, atkal tika atsākts vairākas jomās, ne visos gadījumos tas ir viegli. Mums noteikti būs nepieciešams arī Ziemeļa Kosovā palīdzēt cilvēkiem pilnībā īstenot uh, tiesiskuma principu. Mēs šobrīd iekšēji pārveidojam misiju, ņemot vērā trīs pīlārus, kas ir tieslietas, policija un muita, un šobrīd meklējam citu pieju, kas būtu funkcionālākā pieeja ar mērķi mm, nodrošināt uh, palīdzību, atbalstu, izpildes pakāpojumus visos trīs pīlāros. Un tieši šis, šis izpildes elements būs pēdējais, kas tiks nodots Kosovas uh, varas pārstāvjiem. Ņemot vērā to, ka tiek um, samazināts mūsu štats, tiek kāda 25%, jūs visi noteikti, kas strādājāt kādās organizācijās, jūs noteikti saprotat, kā tas ir, kad ir nepieciešams samazināt darbinieku skaitu par 25%, ka tas ir īstenībā ļoti nopietnas pārējais posms. Un tādā veidā mūsu, mūsu uh, darbinieki daļēji varēs strādāt arī citās misijās, piemēram, Dienvidsudānā un Nigērā. Tās ir būtiskākās iezīmes šajā strateģiskajā pārskatā un pastāstīšu mazliet par mūsu sasniegumiem. Jo ziņās arī daudz tiek runāts par to iepriekšējā uh, vasarā, piemēram, tika runāts par to par uh, NATO un Eiropas Savienības uh, apmaiņu Vēlāk bija arī tāds stagnācijas periods, un vēlāk uzmanība tika novērsta drīzāk uz Serbiju, uz Serbiju un Eiropu, uz Serbijas vēlēšanām, un tagad Serbijas vēlēšanas jau ir pabeigtas, un tagad ir jāatgriežas pie Kosovas. Viegli, protams, nebūs, jo misijā Misijā ir uh, problēmas, es nevaru teikt, ka misija radusi šīs problēmas, bet drīzāk vide, kurā mēs strādājām, un šīs problēmas rodas principā katru dienu. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka milzīgs progress jau ir panākts. Pirmkārt, Kosovas institūciju uh, uzlabošana. Pēc, vai, pēc vairākiem gadiem, kad mēs varējām palīdzēt, tad um, varam konstatēt, ka muitas dienas strādā lieliski un arī uh, policijas darbs uzlabojas, arī iedzīvotāji skatās uz policiju tagad pozitīvāk. Runāšu pavisam konkrēti. Uzraudzībā, padomu došana un mentora darbs nu jau ir pa 500% uzlabojušies rezultāti attiecībā uz nelegālās nelegāli iegūtās naudas atmazgāšana tika konfiscēta daudz lielākie apjomi. Runājot par tieslietām, mums ir 330 esošās izmeklēšanas un ir kādi 300 uh, spriedumi gan kriminālā jomā, gan arī tiesas uh, civilējā. Un kādi 300 spriedumi jau ir pasludināti, viņu uh, starpā ir 200 krimināllietās. Euleks prokurori tika iesaistīti 180 lietās, notika pat gadījumi, ka tika pārbaudīti tādi, tādi bijušie ministri, ka Limara kungs un arī uzņēmēji, kā arī gadījumus ar Bjāka kungu, kas savukārt strādāja agrāk slepenajā dienestā, tāpēc varam teikt, ka tiešām strādājām viss nopietnākajos līmeņos varējām arī panākt labu progresu attiecībā uz cilvēku tirzniecību. 70 uh, gadījumos 66 gadi cietumā tika piespriesti pār šāda veida pārkāpumiem, un uh, šajā gadījumā notika cilvēku tirzniecība uh, Uh, gan uh, eksploatācijai, gan arī uh, orgānu tirzniecībai. Piemēram, bija gadījums, kad seši ārsti tika apsūdzēti un notiesāti, un pat arī veselības ministrs. Kopā bija seši, sešas, sešas lietas tika izskatītas tiesā, par uh, narkotiku tirzniecību un šeit piespriest 15 gadi. Šobrīd arī 31 lieta tiek izskatīta tiesā. Runājot par kontrabandu, šeit Euleks un, un Kosovas muita, kas uh, Kosovas administrācijā ir uh, vis, uh, visveiksmīgākā nozare, uh, panāca lieliskus ietaupījumus arī Kosovas valsts kasei. Šobrīd ir arī vairākas lietas, kas ir saistītas ar uh, uh, veselības ministriju, transporta ministriju, kā arī ir vairākas apsūdzības, piemēram, pret uh, Kosovas pasta un telekoma vadītāju, un apsūdzība, kas ir izvirzīta, ir tāda, ka cilvēks ir nelietīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli. Uh, astoņi cilvēki tika apsūdzēti un notiesāti par korupciju, un līdz pieciem gadiem cietumā tika piespriesti sodi. Div 2006. gadā bija arī nopietna lieta pret, Priš pret Prištinas banku, un uh, šī banka pat, pas, uh, pat pārtrauc savu darbību. Uh, vēlos pateikt, ka, jā, protams, daudzos gadījumos tāda, tādas lietas, kas ir saistītas ar kara noziegumiem, protams, protams prasa daudz laika, un, lai nonāktu starptautiskajā krimināla tiesā arī ir nepieciešams daudz gadu, bet citu, citu lietas tiek, tiek risināts ātrāk. 2011. gada jūlijā bija spriedums par sabitu keči, kā arī daudzi, kā arī pret daudziem citiem kas eh, bija kara laika, eh, kara laika noziegumi. Divi cilvēki tika apcietināti novembrī, par, par, divi no viņiem par 18 gadiem, par uh, noziegumiem, ko viņi pastrādāja kara laikā, un citos gadījumos tas bija uh, sešu mēnešu nosacīts sots, bija arī klečka gadījums, un šeit viens no apsūdzētajiem ir deputāts un bijušais ministrs Limaikungs, un apsūdzībā, kas ir izvirzīta, ir saistītā pret necie, ne, neiecietīgu izturēšanos pret uh, civiliedzīvotājiem. Tālāk par uh, personām, kas ir bezvēsts pazudušas, kādi 300 gadījumu tiek izmeklētas un aptuveni 300 cilvēku mirstīgas atliekas tika atgrieztas ģimenēm kopš tā brīža, kad Eulēks sāka darboties. Ir arī komiteja, kas nodarbojas ar uh, civiltiesisko darījumu, ar uh, mm, īpašumtiesību atjaunošanu, un šeit 23 tūkstoši gadījumu kopš 2008. Uh, gada decembra ir izskatīti. Eiropas Savienībā nodibināja Eiropas Savienības māju, un uh, kopš 2008. gada decembra sāka strādāt, uh, strādāt uh, tiesā, un uh, tagad 50 uh, procesi jau ir pabeigti. Kā jau esmu teicis, uh, par Belgrādas un Prištinas dialogu arī šeit misija darbojās un iesaistās šajā dialogā un daudz kas jau tika panākts, un, protams, vēl ir nepieciešams turpināt darbu. Tas bija tā pavisam īsi par to, ko esam panākuši mūsu misijā, un, manuprāt, nedrīkst aizmirst par to, ko esam sasnieguši, lai gan apzināmies, ka joprojām vēl ir vairāk izaicinājumi, tīpaši Kosovas ziemeļos, par ko lielākoties ir raksta masu mēdījos. Lielas paldies! Uh, paldies par visiem šiem paskaidrojumiem. Tālāk gribu lūgt nākamajam runātājam izteikties. Nu, tad, tad jūs tad varētu mums tālāk pasāstīt par to, kas tālāk paredzēts. Haberkungs godātie dāmas un kungi, parlamenta deputāti, kā vienmēr man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit parlamentā, izmantot šo iespēju runāt ar jums, ar jūsu komiteju. Eiropas Savienība, kā tas tika likts priekšā, ir nolēmusi iesaistīties rīcībā Kosovā virknē procesos, kas, protams, saistīti ar tiesiskam atjaunošanu struktūrāts dialogs um, notika starp komisāri, ar, starp komisāru Marstromu Filskungu vakar pat. Tāpat arī šī dialoga ietvaros vakarā tika, vakar tika nolēmts īstenot iespējamības pētījumu Rietumbalkānu politikas ietvaros, tas viss norisinās un tāpat laikā tiek veidot arī pamati tālākiem strateģiskai un daudz konkrētāk piemērotai misijai Kosovai. Visaptvaroša apsta, ap, pieeja ir tā, ko izmantosim, un tāpēc Aleks turpinās atbalstīt Kosovo ceļu uz Eiropas Savienību. Galvenā vēsts, ko grib jums šodien nodot, ir tieši tāda. Lūk, mēs visi cenšamies uzlabot sinerģijas un darbību saskaņotību, kā Eleks mēs dodam ieguldījumu kopējā vīzijā, cita starpā cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības biroju Prištinā un eh, ar Kosovu, sadarboties Kosovas analogiem. Esmu pārliecināts, ka visi šie kopīgie centieni nodrošinās atbilstīgu ietvaru, kurā tad mēs varēsim apspriest ar Kosovu visus atbilstīgos tiesiskumu jautājumus, un varēsim runāt par reformām, kas nepieciešams, lai Kosova varētu iet uz Eiropu, lai tas būtu tas nākotnes ceļš. Mēs arī gaidām iespēju cieši sadarboties ar Kosovas varas iestādēm par plāniem vairāk un pamatīgāk cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Ir taustām pierādījumi, ka, lūk, šis ir tas īstais brīdis, kad Kosova var to darīt, tieši tāpēc, ka šobrīd misija tiek pārfigurēta tiek palielinātas kompetences, ir īpaši policijas un muitas jomā, un tāpēc Euleks samazinās savus operatīvo eh, centru svaru Prištinā un Ziemļos, vienlaicīgi saglabājot operatīvo kapacitāti visā Kosovā dažāda veida krīzes, neparedzētām situācijām. Šīs pārmaiņas mūsu operatīvajā darbībā ir iespējams tāpēc, ka jūtam, ka Kosovas varas iestādēs ir progress un misija ir guvusi panākums varam teikt, ka skaitļu ziņā šī apvienotie centieni, ko nu pat Hans Jorgs minēja, ir ļāvis mums samazināt par 1 ceturto daļu Eleks eh, darbinieku skaita. Eleks, protams, turpinās nodrošināt ekspertīzi un turpinās veikt savu ļoti svarīgo darbu šai teritorijai un tāpat laikā saskaņā ar tām paredzēto mandātu, ko dalību valstam piešķir turpmākiem diviem gadiem, misija vēlas vairāk pielāgot, vairāk nodrošināt savstarpējo papildināmību ar kopēju Eiropas Savienības darbības programmu, vienlaicīgi turpojot, turpinot darboties spēcīgā partnerībā ar, Eiropa, ar Kosovas uh, iestādēm. Misija turklāt turpinās nodrošināt atbalstu īstenošanas pasākumiem, kas joprojām nepieciešami attiecībā uz Belgradas un Prištins dialogu ko vēlas Eiropas Savienība, tīpaši runājot par eh, civilajiem reģistriem, brīvas pārvietošanās eh, principiem, tā saukto IBM, vienošanos integrēto valdes pārvaldības vienošanos. Tātad no izpildu puses skatoties, tas nozīmē cīņu, eh, līdzdalību kriminālu procesos, palīdzību Kosovas varas iestādēm gan izmeklēšanas, gan pēc tam procesa laikā. Uh, vienosimies par dažādu veidu metodēm, pieejām, apmācot eh, Kosovas tiesnešus, kas tad mm, kopā ar Euleks tiesnešiem eh, nodarbosies ar eh, lēmumu pieņemšanu. Mūsu izpildu operatīvais vadlīnijas ir ļoti vienkāršas. Vēlamies nodrošināt atbildību par Kosovo tie, Kosovas tiesiskumu viņu varas iestādēm un Kosovas varas iestādēm jā, jācīnās pašām pret korupciju, jāizmeklē kara noziegumu un citi noziegumi, un tas jāspēj darīt laika gaitā bez starptautiskas iejaukšanās par uzraudzību un mentoringu, runājot kā arī konsultatīvo lomu, kas galgulā šobrīd ir vissvarīgākā. Misija savas darbības vairāk koncentrēs uz jautājumiem, kas saistīti ar godīgu pārskatāmu ierēģņu pieņemšanu darbā un e, cilvēku kapitāla pārvaldīšanu, tiesiskumu un tieslietu iestādēs. Arvien vairāk eh, finanšu izmeklēšanas vienības sagatavo datus bez politikas iejaukšanās, un tas ir arī ļoti pareizi. Jāveido atbilstīgas darba attiecības starp Kosovas policijas vienību un eh, valsts prokuratūru korupcijas izmeklēšanā jāveicina Kosovas iespējas cīnīties un izmeklēt kara noziegumus, kā arī kapacitāti un vēlmu uzņemties citus izpildu uzdevumus. Ir jāspēcina juridiskais ietvars, kas ļaus apturēt politisko iejaukšanos tieslietu ties, iestāžu darbībā un dažādos pārvaldības līmeņos. Ir gūts būtisks projekts pretkorupcijas institucionālā ietvara stiprināšanā kā arī korupcijas samazināšanā kopumā. Kosovas varas iestādes gūšas progresu arī tajā, ka tās ir virzījušās uz priekšu vīz dialogā, pieņemot atbilstīgos nosacījumus. Mēs, protams, vēlamies turpināt šo darbu, un mērķis ir skaidri identificēts. Lūk, piemēram, nepieciešams pilnībā nodrošināt brīvu uh, Euleks darbību, uh, jāspēj, jāpalielina to lietu skaits, kas tiek izmeklētas un arī pabeigtas. Tāpat ir jāaptur visi šie kriminālie tīkli, jāturpina kopīgiem spēkiem nodrošināt vietējo tiesnešu atgriešanos Mitrovicas eh, distrikta ties, eh, apgabala tiesā, jāuzlabo policijas darbību un sabiedrības iesturēšanās pret Kosovas policiju Kosovas ziemeļteritorijās. teritorijās Jūs jau droši vien zināt, ka Euleks darbs tiks sasaistīts arī ar salīdzinošiem kritērijiem. Kā tika minēts, dalībvalstis ir misijai uzticējuši jaunu mandātu uz diviem gadiem. Tāpat laikā pieprasot iekšēju salīdzinošo kritēriju mehānismu izveidi, lai varētu izmērīt procesu un progresu ceļā uz normu īstenošanu. Šādā schēmā tiks minēta visi EOLEX mērķi un tiks uzsvērti tie, kas īpaši atbalsta komisijas vadītas iniciatīvas, eh, vienalga vai tas būtu tieslietu, iekšlietu vai paplašanāšanās politikas ietvaros. Esmu pārliecināts, ka šis solis uzlabos plānošanas efektivitāti misijai, vienlaicīgi palīdzot stimulēt būtiskas di diskusijas un panākot vadlīniju sniegšanu no dalību valstīm. Esmu turklāt pārliecināts, ka šāda pieeja, kas vērst uz rezultātiem, pilnīgi noteikti ļaus misijai dot būtisku ieguldījumu kopējā uh, Kosovas darbības uzlabošanā saskaņā ar Eiropas noteiktajiem kritērijiem tiesiskumu jomā. Turklāt tas dos papildus motivāciju Kosovas tiesu iestādēm un tiesības argājušām iestādēm gūt progresu, lai tās pašas varētu uzņemties atbildību par visiem procesiem. Paldies par uzmanību. Miss And... Tālāk dosim vārdu Enģelušai Morinai. Cerams, ka es pareizi izmantoju jūsu, izrunāju jūsu vārdu. Jā, paldies. Iesaukumā gribu teikt lielu paldies par šo uzaicinājumu. Tiešām ir liels prieks un gods būt šeit un uzrunāt jūsu komiteju, padaloties ar jums savā viedoklī par šo tēmu. Iesākumā varbūt tāds neliels pastāstiņš. Mēs dzīvojam sociālo tīklu laikā, kad galvenais ir Facebook un Twitter, un pavisam nesen arī es atjaunināju savu statusu un pamanāju, pamanīju, ka, lūk, man šeit un teicu, ka, lūk, esmu Briselē, tāpēc, ka esmu Eleks uzklausīšanā parlamentā. Viens no maniem draugiem tūlīt nokomentēja šo statusu, sakot, kāpēc tad Kosovo nav jau uzaicināta, lai piedalītos šajā uzklausīšanā par Eleks. Kā, kāpēc tad nu, kāds kosovietis uzaicinās? Un es teicu, ko tad vēl? Eleks taču nav Kosovas daļa. Eleks ir kopējā drošības un ārpolitika. Bet varbūt šodien noskaidrosim, kāda tad ir atbild uz šo jautājumu. Bet nu tagad šos pastāsteņus pie malas un gribu, pas, gribu izmantot man atvēlēto laiku, lai runātu par trim punktiem. Pirmais. Reputācija un tāls un stabilitātes paradigma, kā arī nesodāmības kultūras turpināšanās Kosovā. Otra e, ir lieta, par ko runāšu, ir e, darbības konteksts konteksts, neutralitātes status un kā Euleks iedarās visā šajā jaunajā jurisdikcijā. Un, protams, trešais e, punkts ir Kosovas ziemeļa problemātiskais rajons. Atklāt sakot, Euleksam šobrīd nav īpaši laba reputācija vietējās sabiedrības vidū. Es nedomāju, ka misija ir pilnībā izgāzusies. Nē, Piekrīt arī tam, ko teica Haber kungs un Demaņaka kungs. Nu pat vismaz daļēji sniedzot pārskatu par to, ka ir bijuši tādas lietas, kad uh, tika gūti panākumi, bet ir bijis arī ļoti daudz kļūmju diskusiju un publisku debašu, kas nebūtu nav pozitīvs pēc savu raksturu. Pastāv uzskats, ka stabilitātes paradigma turpinās un pastāv uzskats, ka atsevišķas lietas ir bijušas politiski motivētas un tikušas iztiesātas bez būtiskiem pierādījumiem, un te grib minēt centrālās bankas vadītāja lietu. Viņš uz mēnešiem, viņš mēnešus pavadīja aizturēšanu centrā un pierādījumu, pēc tam tika atbrīvots pierādījumu trūkuma dēļ. Tāpat ir arī citi augsta līmeņa ierēģi, kuru uh, pret kuriem izvirzīts apsūdzības par vāju pārvaldību un varbūt pat lojalitātes trūkumu pret misijas mandātu. Tā ir Hečkas gadījums un Jimai gadījums. Visas šīs lietas tika balstīts uz vienu uh, liecinieku, un šis liecinieks jau vairs pat nav dzīves. Viņš gājas bojā. Visa šī paradigma līdz ar to ir ļoti sarežģīta, un tā joprojām ir kā tāds milzīgs mans negaisa mākons pār mūsu galvām. Sabiedrība Kosovā uzskata, ka turpinās nesodāmības kultūra. Unmet laikā bija vairākas lietas, kad fakti, faktiskie pierādījumi tika nozaudēti par šīm lietām, un to turpināšos nekas vairs nekad ne, netika dzirdēts, un tāpēc man šķiet, ka par pirmo punktu runājot, ir jāpasaka, ka vienkāršie pilsoņi uzskata, ka joprojām pastāv politiski motivētas e, krimināla lietas, un tās šobrīd nevajadzētu skatīt. Tāpēc man šķiet, ka tie draudi šobrīd drau, drošībai nenāk viss no vienkāršajiem pilsoņiem, bet no citurienes. Vienkāršie pilsoņi šobrīd neapdraud tiesiskumu. Drīzāk ir vairāki draudu līmeņi, un lielākoties tie nāk no politiķiem, bet politiķi ir iekrituši zināmās lamatās, jo viņi nerisina šo problēmu augstākā līmenī. Nu, piemēram, iestāžu augstākajos līmeņos, un te es domāju, piemēram, valsts iepirkuma procesus Kosovā. Un otra lieta, ko gribēju pateikt, ir šis konteksts, kurā dzīvojam šobrīd. Te vēlos runāt par piecām eh, institūcijām, struktūram, kas neatbilst Kosovu, neatbal, neatzīst Kosovas neutralitāti, nu jau gadiem. Bet 2008. gada Kosova, protams, iekļuva eh, ANO caur tādām kā sētas durvīm. Mēs visi zinām, ka Eleks bija daļa no Ahtisārī plāna. Uh, un vēl ar to palīdzību vēlējāmies demonstrēt Lisabonas līgumu spēku un tā tālāk tiesiskuma izveidas jomā. Diemžēl nelēmīgā kārtā Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmums šo eh, misiju nosūtīt uz vietu, kur nav konsensus vienprātības politikas. Neutralitātes status kā tāds ir ar kļūmēm un Kosovai ir pretproduktīvs. Vai nu tas ir, tiek atzīts vai nē neutralitātes status ir tas, kur ietvaros darbojas Euleks. Un tas ietekmē darba rezultātus. Un tāpēc arī ir šis tiesiskuma trūkums. Te gribu minēt Kosovas ziemeļu daļu un to, ka pastāv sērbu paralēlās iestādes, paralēli Kosovas iestādēm vairākās pašvaldībās. Tas tā ir ne tikai Kosovas ziemeļos. Un pavisam nesen dzirdējām, uh, ka tās sniedz atbilstīgus pakalpojumus, piemēram, izglītības, veselības aprūpas pasalkojums, un tāpēc tās vajadzētu atstāt. Šāda veida idejas nāk no Eiropas iestādēm, un tās nu gan nav labas ziņas. Otrs, ko gribēju minēt, runājot par status neutralitātes jautājumiem, ir šīs gaidāmā jurisdikcija grozījums, kas tiek paredzēts konstitūcijā šobrīd, pēc, pēc starptautiskā civila dienesta laikiem, ir šāds. Ir nepieciešams noskaidrot, pēc kādas jurisdikcijas Euleks tiesneša un prokurori darbosies tā, lai šī misija nesastops ar risku, ka to var galu galā iesūdzēt konstitucionālajā tiesā bet nu šeit tāda neliela provokācija no manas puses varbūt. Ja kāds tiek saukts Euleks tiesnešu priekšā, tad tādā gadījumā šobrīd šādu procesu var aps, pārsūdzēt saskaņā ar konstitūcijas tiesu, jo nav skaidrs, pēc kādas jurisdikcijas darbojas Euleks tiesa. Uh, Tas ir saistīts arī ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem no misijas puses un izpildvaras puses. Šodien uzzināja, ka izpildvara tiks pamazām samazināta, šie izpildspēki tiks samazināti un izpildvara tiks nodot vietējām varas iestādēm, bet līdz pat šim brīdim neesam dzirdējuši nevienu sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumiem izpildvaras īstenošanas ietvaros. Un pēdējais punkts Kosovas ziemeļi. Jūs visi labi zināt, ka Kosovai ir 11 tūkstoši kvadrātkilometru teritorija. 12% no tās teritorijas ir pazīstama kā organizētās noziedzības paradīze un patvērums, kā arī kontrabandistu patvērums, un tie ir tā ir Ziemeļa Kosova. Šeit dzīvo apmēram 15 tūkstoši cilvēku. 30 gadus pēc, eh, lūk, 13 gadus pēc 99. gada nevienam joprojām nav izdevies atjaunot tiesiskumu šajā 1200 kvadrātkilometru teritorijā. Tā ir pavisam neliela vieta. Un tas īpaši jāatceramies, ka starptautiskā sabiedrība pagājušajā gadā iztērē 1,7 miljārdus atbalsta, atbalstam eh, eiro Latīņamerikas valstīs. Tad kā tas nākas, ka nav iespējams atjaunot tiesiskumu 1500 eh, kvadrātkilometru teritorijā vai pat mazākā teritorijā Ziemeļkrosovā? Kā tas ir iespējams? Līdz pat šim brīdim es nesaprotu, kā tas ir iespējams. Un tāpēc mums tas, kas tiešām ir vajadzīgs Kosovai, ir, lūk, tiesiskuma atjaunošana tās ziemeļos. Nu, pat dzirdēju, ka Demanjaka kungs pieminēja, ka misija gaida paredz pilnību operatīvās darbības atjaunošanas ziemeļos. Nu, reizēm skatāmies, ka Eloks, Euleks ierēģiem ir vajadzīga vietējo atļauja, lai darbotos Kosovas ziemeļos. Un noslēgumā Un noslēgumā, kā kosovieta, kā kosovas pilsone, es atzīstu, ka, protams, mums ir vajadzīga palīdzība Kosovai, ir vajadzīga palīdzība ļoti daudzos un dažādos veidos, bet tā nav vajadzīga misijas nosūtīšanā uz vietām, kur nav konsensusa politika, ir vajadzīgs pal palīdzība atbalsts, bet tam jābūt pareizam atbalstam. Es uzskatu, ka Kosova var pati veidot savas iestādes saviem spēkiem, protams, saņemot atbilstīgu atbalstu. Citas valstis to ir izdarījušas reģionā. Un daudzas no šīm valsts, arī no jūsu dalībvalstīm to ir izdarījušas. Tāpēc domāju, ka mēs varam to izdarīt paši, vienkārši saņemot atbilstīgu atbalstu. Miss Marina and... Paldies, Marīnas kundze. Nu, tad visbeidzot īsus komentārus izteiks. ģenerālis Patahons. Jā, izteikšos pavisam īsi, jo mūsu direktorāta uzdevums bija izstrādāt strateģisko pārskatu, tagad esam īstenošanas fāzē un var jums teikt, ka rekomendācijas, ko likām priekšā, uh, aizsardzības un drošības komitejai saņēma piekrišanu. Varu piekrist arī tam, ko teica iepriekšējā runātāja, respektīvi. Tieši Kosovas varas iestādēm ir jāspēj pārņemt visas šīs uh, funkcijas. Un to mēs ņemsim, ņemsim un ņēmām vērā tad, kad strādājam pie strateģiskā pārskata. Un tas aizsākās eh, komitejā pagājušajā gadā. Process tika ļoti rūpīgi izstrādēts, tika ņemtas vērā visu lielāko interesēto pušu viedokļi. Un līdz šim brīdim gadu laikā ir bijuši ļoti svarīgi pavērsienu punkti, nu kaut vai 2011. gada jūlija notikumi, Serbijas lēmums attiecībā uz Eiropas Savienības kandidātu valsts statustu, Prištins dialogs Un tāpat, protams, arī Serbijas vēlēšanas šī gada maijā. Tāpat jāņem vērā ierobežotā pārvietošanās kustība, ar ko sastapās arī Keifor. Situācija turpina attīstīties Kosovā. Tā attīstas ik dienas, ik brīdi Un nu, pēc četriem gadiem var norādīt, ka misijai pilnīgi noteikti nācās pielāgoties šai e, situācijas e, citādākai. Bet tāpat laikā progress tiek gūts, un tieši un te gribētu sakt uz vēl iepriekšējiem runātājiem, muitas jomā, piemēram. Situācija te ir būtiski uzlabojusies. Policijas jomā tāpat tā kļūst ar vien profesionālāku. Euleksam nu vairs nebūtu nav jābūt visos līmeņos, visos nostūros. Bet, protams, joprojām ir kaut kādas sarkanās līnijas, kas pastāv. Gribu norādīt uz to, ka Eiropas Savienība turpina šos politiskos procesus, bet ir jābūt salīdzinoši stabilai situācijai uz vietas, lai veiksmes uh, faktors būtu reālāks. Un to iespējams panākt tikai ļoti cieši Euleks sadarbojoties ar Keiforu un eh, veidojot šo pasākumu kā kopīgu projektu. Uh, Gal galā visi šeit ir ieinteresēti labos rezultātos. Mēs turpinām regulāri sazināties arī ar NATO darbiniekiem, strādājot pie strateģiskā pārskata dokumenta. ASV savu klātbūtni Kosovā arī palielina, Kosovas Serbijas vīzu dialogs turpinās tirzniecības nolīgumi, visas šīs Eiropas Savienības programmas turpina um, risināties, un līdz ar to ir būtisks Kosovai solis uz priekšu visās šajās jomās. Un, protams, ka Kosovai nāksies visus tiesību aktus pieskaņot, lai varētu šos procesus atbalstīt. Te palīdzēs strateģiskais pārskats, kur tiks runāts par visām šīm attīstības e, sadaļām. Šī gada februārī vienojāmies par to, ka lūk tiks veidot operatīvās plānošanas produkti. Operatīvais plāns eh, lūk tika apstiprināts pagājušajā nedēļā. Un noslēgumā, nu tagad īstenošanas process, īstenošanas process stāv mums priekšā. Un tas, protams, ir Kosovas varas iestāžu rokās. Viņiem ir jāizmanto šī ekspertīze, kas tiek piedāvāta Euleks, lai nonāktu pie situācijas, kur viņi var pilnībā pārņemt atbildību par visiem šiem procesiem paši. First... Tālāk mums ir diskusija. Nu, Lunačeka, Lunačekas kundze mūsu referenta būs pirmā. Lūdzu. Nu, laikam viņa mums jau uzreiz piedāvās secinājumu. Nē, es nesākšu ar secinājumiem. No sākuma būs jautājumi, kas ir adresēti mūsu viesiem. Bet vēlos atgādināt jums, tīpaši tiem, kas ir ienākuši tikai pēc tam, kad mēs jau sākām darbu, mums šeit ir izstāde ārlietu komitejā. Tā ir uh, fotografija izstāde. Šeit ir uh, bildes uzvarētājas, um, konkurss, ko rīkoja Euleks, un šeit Kosovas iedzīvotāji varēja nosūtīt savas bildes ar domu un tad uh, moto uh, šai izstādē ir tāds, uh, skatoties uz likumu caur uh, foto lēcu, un tad jūs varat paskatīties šo izstādi, ļoti skaisti izstāde. Tā doma ir tāda, lai Kosovas iedzīvotāji varētu arī paust savu viedokli Kā viņu prāt izskatās likums un tiesības? Vēlos arī pateikties par to, ko, kas jau tika pateikts šodien. Esmu referente Kosovo, Kosovas uh, dokumentam un jau trīs gadus sekoja no, notikuma attīstībai Kosovā. Vēlos arī pateikt, ka Euleks no paša sākumā Kosovā bija tiešām novērtēts dalībnieks. Nobeigumā varbūt nebija tik ļoti veiksmīgi no sākuma, tiešām varbūt brīžiem nebija tik liels atbalsts, bet tagad Eulēks tiek uzskatīts par to iestādi, kas palīdzēs atrisināt ielgušos konfliktus, kas palīdzēs saukt pie atbildības uh, tos, kas ir pastrādājuši noziegumus. Un tāpēc ir jautājums, ko es gribētu uzdot Havara kungam, Demaņaka kungam, Hova, Huna kungam. Uh, Jā, jūs tagad esat pabeiguši strateģisko pārskatu, un jūs arī teicāt, jā, ka policija un multa tur jau lielākoties viss ir atrisināts, un tagad koncentrēsimies uz tiesu sistēmu. Bet kāda ir tagad jūsu doma par to, kā Eoleks varētu izskatīties pēc diviem gadiem un kā varētu izskatīties tieslietu sistēma pēc diviem gadiem, ja mēs šeit runājam par strateģisko pārskatu, un tāpēc ir jādomā par mūsu potenciāliem sasniegumiem. Nākamais aspekts ir saistīts ar Kosovas konstitūciju un par to, ka ir nepieciešams pārtraukt to uzraudzīto neatkarību. Jautājums ir, kā šobrīd ir šajā jautājumā, jo skaidrs, ka Eliksam būs nepieciešams mm, nodibināt arī savu pozīciju arī konstitucionālajā struktūrā. Vēl viens jautājums, par ko pagaidām netika runāts. Tas ir jautājums par uh, dzimumu līdztiesības uh, jautājumu integrāciju. Ir uh, arī persona, kas ir atbildīga par uh, dzimumu līdztiesību Euliksā, un tad jūs varbūt jūs varat paskaidrot, kas ir noticis šobrīd attiecībā uz Euliks darbību gan Euliks iekšienē, attiecībā uz darbinieku uh, uh, dzimumu līdztiesību, gan arī, protams, runājot par uh, da, darbību, par Euleks darbību. Vēl viena lieta, ko jūs pieminējat, ir cilvēku tirzniecība. Un Euleks uh, policijas spēki šobrīd ir samazināti. Jautājums ir, kā notiks sadarbība ar policiju attiecībā uz cilvēku tirzniecību? Vai pietiek? Uh, personāla, lai varētu apmācīt Kosovas policiju risināt šo jautājumu, vai arī varbūt jūs teiksiet, uh, tā kā policijas spēki ir stā, stipri samazināti, varbūt radīsies nopietnas problēmas. Vēl viena lieta, un vairāk kārt jūs to pieminējat, par Limai kungu, kas bija viens no skandalozākajiem gadījumiem Kosovā, bija tiešām daudz, uh, tika daudz runāts par to, ka viņš ir uh, jānoved līdz tiesai, un pagaidām nekāda, um, nekāda um, notiesāšana nav notikusi, un izskatās, ka Kosovas iedzīvotāji nav apmierināti. Nē, mēs, protams, nekadā gadījumā nevaram iejaukties uh, tiesas darbībā, bet jautājums ir, kā jūs tiekat galā ar to, Jo ir daudz gadījumu, kur bija oficiāla apsūdzība, kur bija oficiāls spriedums, bet izskatās, ka Kosovā šobrīd ir tā, ka šeit rezultātu it kā nav. Un jautājums ir, kā jūs risināt šo jautājumu par to, ka iedzīvotāji gaida rezultātus, bet to nav. Un ka varbūt, varbūt lietas nevirzās pietiekam ātri. Uh, Par Austriju runājot, es zinu, ka korupcijas gadījumi ir ļoti sarežģīti, prasa daudz laika, protams, un tāpēc es nekadā gadījumā neignorēju šo reālo situāciju. Un runājot, protams, par Kosovu ir jāsaprot, jā, ka cilvēki gaida rezultātus, un tāpēc arī mans jautājums, kā jūs risināt šo lietu. Nākamais jautājums ir par statusu neutralitāti. Jā, es, protams, saprotu, ka EULEX ir ļoti svarīga misija un visas 27 dalību valsts atbalsta to, taču kā, piemēram, jautājumos, kas ir saistīti ar īpašumtiesībām, šeit tiesneši un prokurori paši lemj, kādu tiesu tiesību sistēmu izmantot vai nu bijušās Dienvidslāvijas vai arī Kosovas. Manuprāt, pagaidām tas ir saistīts arī ar to, ka šobrīd vēl nav politiskās gribas vai arī politiskās konsekvences Eiropas Savienības iekšēnē, lai skaidri un gaiši pateiktu, ka Kosova ir uh, valsts, kas ir atzīta, un līdz ar to ir jāizmanto Kosovas tiesības. Jā, jums, kā Euliksam, nav viegli, protams, no vienas puses ir jāsaglabā šī statusa neutralitāte, bet te pašā laikā dalība valsts atbalsta. Vēl viena lieta ir liecinieka aizsardzība. Likums jau eksistē Kosovā, taču tas netiek īstenots. Bet daļēji problēma ir tāda, ka valstis, kas darbojas Euliksā, ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis, gribētu palīdzēt uh, liecinieku pārvietošanā. Viņi gribētu, piemēram, cilvēkus uh, no valsts izvest, lai nodrošinātu viņu aizsardzību. Jautājums ir, vai jūs saskatāt dalību valstu līdzdalību pietiekamā līmenī? Es zinu, ka dažos gadījumos dalību valstis ne ar pārāk lielu prieku sūta tiesnešus un prokurorus. Un mēs, kā Eiropas parlaments, arī manā ziņojumā uh, kas tapu pagājušajā gadu ma martā, mēs arī tieši aicinām dalību valsts to darīt. Vēl viena lieta, ja man jākisa kungs, nu jā, diemžēl jūsu mandāts pabeigs savu darbību, bet vai tagad jau ir pieņemts lēmums par to, kurš būs nākamais misijas vadītājs? Paldies! Thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī no manas puses daži jautājumi. Mēs dzirdam, ka Eoleks maina šobrīd mandātu. Es varbūt uzdošu savu jautājumu tā provokatīvāk. Tas ir, vai tas ir tādēļ, kā situācija uz vietas ir mainījusies? Vai arī tas ir tādēļ, ka pārskatīšanā tika secināts, ka Eoleks nestrādā saskaņā ar saviem mērķiem, kas tika izvirzīti darbam Kosovā. Par ziemeļiem, vai jūs varētu mums paskaidrot, kā ziemeļ Kosovā darbojas tiesas, un ko tur varētu uzlabot, un kāda šobrīd ir situācija Berņakā un, un Dariņā, kas ir mm, robežpunkti, uh, kā tur lietas risinās attiecībā, piemēram, uz muitu, un kurā brīdī varētu šos robežu punktus nodot Kosovas uh, varas rokās. Jā, jūs pieminējāt arī panākumus, un pagātnē man bija sajūta, jā, ka Euleks darīja daudzas labas lietas, taču tad jūs tā kā bijāt nobijušies no tā, ko jūs varētu panākt, un tad jūs sākāt atkāpties. Marina kundze tā diezgan diplomātiski teica, ka Euleks nav īpaši populāra iestāde Kosovā. Un tad, kad mēs runājam ar nevalstiskajām organizācijām, mums ir nepieciešams aizstāvēt Euleksu, jo kritika ir diezgan stingra. Un mēs arī dzirdējam Demarņēka kunga paskaidrojumus, Vai kaut kas ir mainījies šajā situācijā? Un varbūt jūs varētu mums arī pieminēt detalizētāk attiecībā uz Dik Martis ziņojuma. Marino kundze, tiešām paldies jums par informāciju. Es teiktu, ka veids, kā viņi arī prezentē informāciju, man palīdzēja paskatīties uz lietām no cita leņķa. Jā, paldies Kukana kungam. Un tagad lūdzu pasalta kungs un cienījamie kolēģi, runājam īsi, divas minūtes. Priekšā tad es nepiekrītu tam, ka šādus noteikumus nosaka diskusijā, diskusijā laikā. Es gribētu sākt ar komentāru Marinas kundzei. Es gribētu viņu apsveikt eh, ar viņas drosmi, katru teikumu, ko viņa, pate, ko viņa pateica, var arī pasvītrot, parakstīt. Un gribētu, lai nākamajā uzklausīšanā būtu arī no Kosovas eh, pašvaldību pārstāvji, lai viņi varētu arī tieši pastāstīt arī no savas valsts pieredzi. Trīts jautājumu Haberkungam, ko jūs teiksiet par kritiku, kas izskanējusi no Carfor puses, ka lielie starptautiskie noziedznieki Ziemē Kosovā tiek atrasti tiek not, konstatēts, kas tie ir, bet Eulaks, Eulaks nav spējīgs eh, noteiktā laikā viņus arestēt, un viņi, viņiem vienmēr izdodas eh, aizbēgt ar 80 stundas, ja jūs precīzi eh, gribētu pajautāt par šo kapacitāti. Otrakārt, man, ja kungam gribētu, Dermaņa kungam gribētu pajautāt, ja ir sūdzības, un šajā valstī ir daudzas sūdzības, vai tās ir pamatotas vai nē. Pirmkārt, eh, kas tā, kādas eh, eh, prasība iespējas ir, sūdzība iespējas ir ELOX ietvaros, kādas sūdzība iespējas ir ārpus ELOX ietvariem? Eiropas Savienībā vispār arī vēl tādā lielākā kontekstā. Trešais jautājums Čentelīnī kungam gribētu jautāt viņam par uh, Tas, ko tā Herikūnce pieminēja par vienošanos ar Serbiju, uh, tur līdz šim šie vienošanās uh, līdz šim nav ieviesta, un ko jūs darāt, lai tā tiktu ātri ieviest? Kā izskatās ar tirzniecības nolīgumu ar Kosovu? Par to vēl nekas netika teikts, un noslēgumā gribētu izteikt komentāru. Arī es domāju, ka mums vajadzētu izdarīt spiedienu kā parlamentam, tas arī atbilst mūsu rezolūcijai, ka tās Eiropas Savienības valstis, kas vēl nav atzinušas, uh, Kosova beidzot to atzītu, jo tas atvieglotu Kosovas demokrātisko iestāžu darbību, tā arī, arī uh, Euliks darbība pagadam šī neatzīšana uh, ārkārtīgi aizkavē to darbību. Paldies. Zērit, plīs. Zērit, kungs, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums noteikti vajadzētu mēģināt uh, raudzīties uz attīstību Kosovā un to virziet uz priekšu un panākt lielāku pietuvināšanos Eiropas Savienībai, ir īpaši raugoties uz nākotni. Gribētu jautāt, kā mums vērtēt stratēģisko virzību. Tas, ko es līdz šim dzirdēju, tas man īsti nepārliecināja. Pirms uh, šis mandāts tiks vai nu mainīts, vai nu turpināts, manuprāt, ir jāveic tāds ļoti principiāls novērtējums vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ eh, visi pasākumi nav vēl simtprocentīgi apmierinoši. Tīpaši raugoties uz nākotnes īstenošanu struktūrālie trūkumi, kādi pastāv, tie ir jāņem vērā. Euleks budžetā un darbinieku skaitā un arī līkumos, līkuma ilgumā ar uh, darbiniekiem, kas tur strādā, lai būtu arī šeit atskaita notikt attiecībā pret Briseli. Šeit ir jāraugās, kāda ir politiskie uzdevumi un kāda ir politiskā atbildība arī Kosovas ietvaros. Mums noteikti ir uh, šeit uh, vairāk jāpārbauda tieslietu sistēma. Tiesām ir jābūt neatkarīgām Un, kā jau teicu, Kosovas premjerministrs un šīs gadījums un uh, īpašiem pārstāvjiem un vēstniekiem. Viņi vienmēr uh, satiekas ar uh, tiesnešiem un prokuroriem, un tas viss izvirz jautājumus par tiesu sistēmas neatkarību. Tas ir ļoti būtisks punkts. Kāda ir situācija ar tiesu sistēmas neatkarību, pastāvību, kā var panākt to, lai tieslietu sistēma kļūtu patiesi neatkarīga. Tur nepieciešams līdzsvars starp uh, politiskā līmeņa darbību, bet politiskajiem līmenim ir jābūt, ir jābūt tā, ka tā arī atbild par savu darbību, ka tā atskaitās. Un visam šīm aktivitātēm ir jābūt uh, līdzsvarotākām. Varbūt ir pārāk liela uzmanība vai vairāk liela koncentrācija ir uh, uz karu noziegumu uh, sodīšanu, bet uh, pārāk maz uz uh, pašreizē politisko darbību. Arī izpildu uh, funkcija, arī tas ir jāpārbauda, jāpaskatās. Manuprāt, Euleksam vajadzētu tieši izpildu līmenī e, vairāk e, rezultātu sasniegt. Mums vajadzētu tiešām pāriet no šī tīri stratē, stratēģiskā līmeņa uz, uz uh, e, Vaikakungs. Paldies, Slovēņu valodā. Nisam bil na Kosovu un ne moram. Es vēlētos izteikties uh, Jau kādu laiku es neesmu bijis Kosovā, man jāatzīstas, un es neesmu eksperts, kas attiecas uz to, kas notiek eh, Kosovā, bet tomēr es vēlētos izteikt vairākus komentārus. Protams, vienmēr ir ļoti vienkārši kritizēt Euleksu. Tas vienmēr ir vieglāk nekā slavēt Gribētu teikt, ka Euleksam ir ļoti svarīgs uzdevums, ko tas uzņemies, tas ir arī tās ļoti jūtīgs uzņem, uzdevums teritorijā, kur uh, tiesiska valsts uh, vēl nav tāda ļoti stabilām un ilgām tradīcijām. Euleksam vienkārši ir jāstrādā tādos apstākļos un jāmācās strādāt tādos apstākļos, kas ir pēc tam savādāk nekā Eulaks ir pieredze strādāt. Tas ir novedis pie situācijas, kā Kosova arvien vairāk, tai ir, būs jāuzņemas arvien vairāk atbildība par pašas nākotni, arī savu iedzīvotāju vārdā jautājums. Notiek investīcijas cilvēku resursu jomā. Vai jūs domājat, ka Kosovā būs iespējams, kas attiec uz tiesisku valsti, iespējams eh, pašiem risināt eh, visus šos jautājumus? Gau galā nākotne Kosovā ir atkarīga no Serbijas eh, nostājas. Un es domāju, ka vēlēšana rezultāti Serbijā pirms kāda laika tiešām uh, sniedz cerību, tas varētu radīt labāku līdzsvaru un uh, lielāku atbildību arī Kosovā. Serbijai ļoti liela nozīme šajā reģionā un arī liela atbildība. Bet uh, Serbijai, protams, ir arī atbildība pret Eiropu kopumā, Es nepiekrītu tam, kā mums uh, saīsina runas laiku. Tanakungs. Um. Tagad lūdzu Baks kundze. Tagad lūdzu Tanaka kungs, jā. Priekšsēdētāji, paldies! Pēdējā 11 gada laikā um, mana uzmanība tika vērsta uz konkrētu lietu un viņš prezidenta vēlēšanās bija novērotājs samainīkungs, kunga ziņojums, eh, gadījums, un viņš ir strādājis kādā konkrētā uzņēmuma pārvaldībā, un pēc būtības viņš vadīja divus uzņēmumus Albānijas un Serbijas ziemeļos 3000 iedzīvo, 3000 eh, darbinieku ir, un man sniedza informāciju, ka šī, šī uzņēm, šis uzņēmums, kas strādā tieši ziemeļa daļā, uh, uz šo uzņēmumu tika attiecināts ekonomiskās so sankcijas, respektīvi PVN pārmaksa netika atmaksāta, un uh, cik es zinu, Eoleks atteicās uh, šo jautājumu izskatīt un atteicās arī mm, izdarīt jebkāda veida spiedienu uz Kosovas iedzīvotāju, un tāpēc arī uzņēmums pārtrauc savu darbību, un 3,5 tūkstoši cilvēku tagad ir bez darba. Un tad sanāk tā, ka jūs uh, negribējat risināt jautājumu par potenciālo uh, privatizāciju, kamēr nav risināts jautājums par Kosovu kopumā. Un vai jūs varētu apstiprināt tieši šādu situāciju, bet varbūt labāk būtu uh, palīdzēt uh, atkopties. Un vēl viena lieta, un vairāk kārt jau par to tika runāts - vēlēšana Serbijā, runājot par jauno prezidentu. Viņš nāk no nacionalistiskās vides. Vai jūsuprāt, Euliksam tāpēc arī būs grūtāk tagad strādāt ar Serbijas vadību, vai arī drīzāk jūs turpināsiet to, kas līdz šim tāda pragmatiska pieeja. Paldies! Lielas paldies, Tānaka kungs, un tagad pēdējais pakas kundze, lūdzu. Priekšēdē kungs, paldies par iespēju šodien eh, runāt ar dāmām un kungiem. Es labprāt gribētu pateikt par Euleks. Pēc šīm nepavisam neiepriecošajām ziņām šeit, protams, parādīs ļoti liels cerības uz uh, Euleks, un cerības vienmēr ir daudz lielākas nekā tas, kur iespējams izpildīt. Ja kāds nonāk sarežģītā situācijā un, un mēk, ļoti atstāja šādu diezgan slitu situāciju, un tādēļ bija ļoti Euleksam grūti izpildīt savus uzdevumus. Es domāju, ka Euleks dažās jomās varētu mēģināt uh, rīkoties konsekventāk. Protams, ka no ārpus to ir ļoti viegli pateikt, bet ir jāsrāda tiem instrumentiem, kas ir rīcībā. Uh, Es vēlētos, lai Euleks vairāk ar KFOR sadarbojas, vienkārši, lai nodrošinātu tiesisku valsti un to virzīt priekšplānā tie paši Ziemeļu Kosovā. Kas man īpaši sanikno, ir tas, ka fakts starp uh, Serbiju un uh, Kosovu notiekošais dialogs, kas uzsākās pagājušajā gadā, jo Serbija vēlējās iegūt kandidātu valsts statusu bet rezultāts ir tāds, ka, jā, kas tad ir šie rezultāti? Rezultāti jau nekad nav tikuši īstenoti. Rezultātu, to ir viss ļoti jāšaubās. Labprāt uzzināt, vai Eulēk šajā jomā varbūt varētu vairāk iejaukties un rīkoties aktīvāk. Vēl es gribētu uzzināt, vai Eulēks, kas attiecas uz uh, Kosovas ziemeļiem, manuprāt, ne tikai Es tā domāju, ir arī citi, kas vēl labāk orientējas, jo biežāk ir Kosovā. Īstenībā tā ir vieta, kurā var sakoncentrēties noziedznieki. Man ir jautājums, vai tas ir tīkls eh, tikai Serbijas noziedzniekiem, vai tur ir ļoti daudz dažādu noziedznieku, kas tur darbojas un rīkojas un vienkārši noslēpjas tur, un kas ir tomēr Albāņu izcelsmes noziedznieki. Es ceru, ļoti ceru, ka izdosies drusciņi ieviest gaismu šajā. Mm, biezoknieki, noziedzības biezoknieki. Gribētu arī uzdot tādu personīgu jautājumu. Es vadu arī komiteju, kurā runa par citiem jautājumiem. Kādēļ gan nav iespējams, eh, ka Kosovas eh, sportisti piedalās kā eh, Kosovas sportisti olimpiskajās spēlēs? Es uzskatu, ka tas ir nekaunīgi attiecībā pret jauno paudzi, jo Kosovā nav, Kosova nav pārkāps nekādas starptautiskās tiesības pasludināt sev par neatkarīgu valsti. Es ceru, ka um, visi drīz atzīst Kosovu. Ne visi ir atzinuši uzskatu, ka tā ir vienkārši nekaunība attiecībā pret jauno paudzi, neatļaut kaut ko tādu. Un es domāju, ka Euleks misija un, protams, Džentīkungs un visi, kas strādā pie šī jautājuma, visiem vajadzētu kaut ko darīt, jo tas dotu cerību gaismu tuneļa galā. Tas jau nav tikai tā, ka mums būtu jāstrādā tikai politiskajā līmenī. Vēl viena lieta, kad es šeit parlamentā dzirdu šaubus, vai Kosova varbūt kaut kad eh, varētu tai uzlikt pilnīgu pašu atbildību par sevi. Es domāju, ka mums eh, nevajadzētu atkārtot Bosn eh, kļūdu, kas notiek ar Bosniju Hercegovinu. Tur mēs redzējām, jo vairāk mēs kā, kāds nosaka situāciju kādai valsti, jo ilgāk mēs tur aizsūtām kādu, kas eh, uzņemas viņu vietu atbildību, jo bez atbildību kļūst turienes politiķi un beig beigās notiks tas, ko mēs tagad redzam Bosnijā Hercegovinā. Uh, gribētu jūs iesniegt lūgt padomāt un atcerēties, ka Kosova cilvēki nav uh, dumjāki nekā citur. Uh, uh, kaut kur ir ļoti daudzi, kas ir studējuši Prištinā vai kaut kur ārzemēs, un ļoti labi izglītība ir. Un vajadzētu būt lielākai uh, uzticībai cilvēkai. Mums nevajadzētu tur kā tādiem skolmeistariem tur parādīties un mācīt. Mums ir jādod palīdzība, bet, lai viņi varētu palīdzēt sev pašiem. Tas ir uzdevums, kas mums ir jāpilda visiem. Paldies! Vielen Dank, Frau Pack, für diese wichtige Bemerkung. Paldies, Pakas kundze, par šiem būtiskajiem komentāriem. Tagad došu vārdu mūsu viesim, lai varētu atbildēt uz jautājumiem un komitejas deputātu jautājumiem. Pirmais, eh, Džentelīna kungs. Thank you. Paldies. Pavisam īsi daži komentāri no manas puses, atbildot uz jautājumiem, kas tika uzdoti tieši man. Un kā arī izteikšos kopumā par diskusiju. Pirmā lieta, ko es gribētu pateikt, manuprāt, ir, ka šī diskusija un uzdotie jautājumi skaidri norādīja uz to, cik sarežģīts ir šis uzdevums un darbs, ko mēs veicam. Runājot par jebkādu darbu, kas tiek veikts Kosovā. Nu, protams, ka mēs varam labāk strādāt un arī lietas var vizēties uz priekšu labāk. Taču runājot par Eoleks, manuprāt, fakts ir tāds, ka, ka bija gadījumi, ļoti konkrēti gadījumi, kas aizēnoja šo ārkārtīgi sarežģīto darbu, ko misija veic ikdienā Kosovā. Un tas, ka šīs darbs ir bijis produktīvs, par to liecina pārskatīšana. Un par to liecina arī tas, ka vispārējā koncepcija šeit ir ļaut vietējiem iedzīvotājiem uzņemties arvien vairāk atbildības tādās jomās, kur viņi var kaut ko panākt, kur viņi var uzņemties atbildību. Manuprāt, koncepcija ir absolūti skaidra, un tas arī ir mūsu visaptverošais virziens. Runājot par dialogu, es jau esmu teicis, ka es tiešām ceru, ka visi saprot, ka šeit nav nekāda alternatīva. Nu, skaidrs, ka ir vienošanās, un es par to vēl runāšu, bet pirmkārt vēlos uzsvērt metodes svarīgumu. Kā jau teicu, metode ir bijusi iedarbīga, un mēs varam daudz ko mācīties. Kā jau teicu, protams, te var būt dažādas formas nākotnē. Bet svarīga lieta, kas ir jāpasaka, metode ir. Un metode atzīst. Nolīgumi tiek slēgti, lai tos īstenotu. Līgums ir jāpilda. Ne visi, protams, ir apmierināti ar pilnīgi visu, kas ir saistīts ar īstenošanas procesu, bet uh, Mūsu mērķis, protams, ir turpināt darbu, jo līgumi tiek slēgti, lai tos pildītu. Daži līgumi arī tiek pildīti, dažos gadījumos ir rezultāti, Piemēram, ja mēs runājam par muitas zīmogiem, manuprāt, tur diezgan labs rezultāts. Runājot par uh, preču apriti, diezgan labi. Jautājumos, kas ir saistīti ar uh, cilvēku brīvu pārvietošanos, tur ir labāk. Jautājumi, kas ir saistīti ar dažādu reģistriem, arī ir labāk. Manuprāt, te ir nepieciešams ļoti praktiski riekoties. Šeit ir divas puses, kurām ir nepieciešams darboties, bet tieši tā kā Pakskundze teica, es teiktu, ka ir gaisma tuneļa galā. Vienīgais veids, kā mēs varam tur tikt, ir iet uz priekšu. Un, protams, Darbs eh, Kosovā nav viegls, bet mums ir jāpaliek, jāturpina, un manuprāt, mēs to visu varam panākt. Lielas paldies! Džentilīnī kungam, un tagad lūdzu Hārbora kungs. Thank you. Let us not... Paldies. Nu, neaizmirsīsim, ka Euleks misija ir nodrošināt tiesiskumu. Tā nav misija ar lūku kādām septiņām dažādām pilnvarām, tūlītējā pēckonflikta vidē. Nē, Eliks ir misija, kuras galvenais mērķis ir stiprināt tieslietu jomu ar civiliem paņēmieniem un izpildvaru, kas tepat laikā ir ierobežot uz, ju, uz lūku šo juridisko jomu, uz tieslietu jomu. Daļa pamatojuma šai nepapiltartāts trūkumam sabiedrības eh, acīs ir, eh, nu, saprotama, kaut gan es centos it kā tam pretoties ar šīm veiksmas faktoriem. Un tas tāpēc, ka cilvēki vienkārši pārāk daudz gaidīja no Euleks. Pēc 18 eh, un mik gadiem Protams, bija radusies neapmierinātība ar to, ka nav vēl e, izveidots e, pašu, pašu struktūras. Un tad no Eiropas Savienības gaidīja brīnums, bet Eiropas Savienība joprojām nav viensprāta par to, vai atzīt vai neatzīt Kosovu. Ir šīs valsts, kas ne, nav atzinuši Kosovas status. Un tas, protams, atspoguļos arī ārējās darbības dienestā un misijā, jo misija pakļauta padomē. Un tāpēc ir vienkārši jā, jāsaprot, un tur mēs neko nevaram mainīt. Tās ir dalībvalsts, kas var šeit kaut ko mainīt, un tās ir tās, kas to, var, te, kas to arī dara. Mēs norādām, protams, uz sekām, kas ir šādam vienprātības trūkumam misijas praktiskajā darbā, bet dalībvalstu ziņā ir kaut ko tur darīt vai nedarīt, jo mēs pārstāvam dalībvalstus. Runājot par tiesiskumu un tiesas prāvām. Jā, arī šeit bija ļoti liels cerības tika likts, un nekas strauji netika panākts. Kā jau teicu, pret apsūdzības pret organizēto noziedzību par kara noziegumiem, tas viss ir process, kas prasa ārkārtīgi daudz laika. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka misijas progress ir lēns. Es esmu tā, nu, piesardzīgi optimistisks, bet nevēlos jūsos radīt cerības, kas pārsniegtu realitāti, bet es esmu piesardzīgi optimistisks, jo parasti šiem gadiem ir nepieciešami 2-3 gadi vai vairāk izmeklēšanai, lai varētu sākties reālā tiesasprāva. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka nekādu lielu būtisku panākumu misijas pirmajā gadā nebija bet arvien vairāk šīs tiesas prāvas beidzot ir nonākuši līdz savam dabiskiem noslēgumam, tā, lai varētu sākties pats tiesas process. Protams, ka ir bijuši arī šķēršļi tiesiskumu nodrošināšanai, um, varbūt arī kļūdaini uh, pieejami, kā tas bija Eiropas centrālās bankas vadītāja gadījumā. Citos gadījumos pierādījumi mirs, uh, pier, uh, liecinieki ir miruši, jā, tā tas ir vairākos gadījumos, bet nevienmēr tie ir bijuši tādi dabiski nāves apstākļi citreiz eh, aizdomīgs, bet tas nenozīmē, ka varam vainot tos, kas ir izvirzījuši apsūdzību šajos konkrētajos gadījumos. Nu, tas ir jāsaprot, tā ir daļa no tieslietu sistēmas. Mēs neesam tie, kas uzskata, ka, lūk, ka kāda cilvēka attaisnošana piedības trūkuma dēļ ir ties, tiesas taisnīguma īstenošana, bet nu, mēs tur reizēm nevaram neko darīt. Kā jau teicu, nevaru īsti komentēt status neutralitātes jautājumu. To mums piešķir dalību valsts. Un vēl viens ar tieslietām saistīts jautājums tika uzdots par liecinieku aizsardzību, un te mums ir vajadzīgi at atbilstīgi darbinieki, bet tādu darbinieku dalībvalstīs ir ļoti maz. Un tāpēc, zināmā mērā, ir jāsaprot, ka šie cilvēki, ka šo cilvēku nav īpaši daudz dalībvalstis, mums tikai dažas ir nosūtījuši, mēs turpinam pieprasīt šādu veidu ekspertu personālu. Un tāpat arī pieprasām liecinieku pārvietošanu uz citām valstīm. Jā, bet dalībvalstis īsti nevēlas to darīt. Nu, varbūt uzdodiet saviem vēlētājiem jautājumu, vai viņi vēlas kādus no šiem Kosovas lieciniekiem pārviet, un tad jūs saņemsiet atbildi, jūs sapratīsiet, kāpēc dalībvalsts ir negribīgs. Liku ziemeļu teritoriju. Nu, tā pozitīvā, tas pozitīvais aspekts šai kontekstā ir tāds, ka pat dalībvalsts, kas neatzīst Kosovu, nestrīdas par to, ka Ziemeļa Kosova pieder Kosovai. Arguments ir tikai un vienīgi par Kosovu kā vienotu struktūru. Bet, protams, ka Kosovas ziemeļos pastāv sarežģīta situācija, jo tur iedzīvotāji ir gatavi ķerties pie vardarbības. Un eh, cenšoties, un, un nevaram ar šo vardarbību cīnīties uz vietas. Piemēram, pagājušā rudenī jūs jau noteikti redzējāt televīzijā Eh, skatus no notikumiem, kas bija pie 1 un 31 robežu punkta. Gan NATO, gan misijas pārstāvi nu, diezgan eh, spēcīgi rēģēja, bet rezultāts bija tāds, ka tika nobloķēta piekļuve šim robežu punktam gan no Serbijas, gan no Kosovas puses, un līdz ar to robežu punktu vispār neizmantoja. Tāpat laikā ļoti daudz frustrācijas un vilšanās uzkrājās cilvēkos, Tāpēc, protams, ir jāgaida progress no dialoga, jā. Un tas tie ir tieši dialogs, kurā jārisina visas problēmas, tieši tā kā Džentlīnī kungs arī teica. Daudz, kas vēl no tiesību aktiem jāizceno, pasākumu vēl jāizceno, un tāpēc arī varam šeit būt piesardzīgi optimistiski. Bet eh, rezultātus garantēt mēs gan nevaram. Vēl viena jur, jurisdikcijas problēma - Diks Mārtīs, Diks Mārtīs un viņa īpaši izmeklēšanas struktūra misijas ietvaros, kas faktiski ir organizācija salīdzinoši neatkarīga no mums. Protams, ka tā sadarbojas ar tieslietu iestādēm, ieguvusi arī panākumus, piemēram, kopējā ietvara veidošanā. Un mēs redzam, ka šeit tiek izmantot paraugu no citu valstu tieslietu sistēmām. Un, protams, ka izlūkdienas un, protams, ka izmeklēšanas procesi nevar būt atvērti. Nu, tiem tiek piemērot, piemērot Kosovas likumu, un tajā brīdī, kad šie procesi tiks uzsākti, tad pēc tam ir divi gadi, tas ir tas termiņš, kas noteikts izmeklēšanai. Pēc tam jāsāks tiesasprāvē. Ja ar to pietiek. Aresti. Ziemeļkosovā. Un nepieciešamais tālākais process, to ir ļoti grūti izdarīt, esam to centušies darīt. Tikko kāds tiek arestēts, tā cilvēka atkal iziet ierās, ceļ barikādas. Var, protams, šo ceļu pēc tam izlaust ar spēku, bet tad par upuru kritīs pilsoņi. Tā ir problēma. Un vēl viena problēma parādās tajā, ka tikko tas šis cilvēks ir atstāts, vai tad ir attiecīgi arī pierādījumi pret viņu. Mēs zinām, piemēram, ka Vilsalīnovičs ir pilnīgi noteikti krimināls uh, elements Ziemeļkosovā, bet vai ir piekļuve lieciniekiem un uh, noziegumu vietām, lai šo lietu patiešām pierādītu? Tā ir vēl viena problēma, ar ko sastopamies. Bet, nu jā, arī šeit tiek piemēroti strikti juridiski noteikumi Veselīnvičs, kā jūs zinat. Nu, gadījums, kad serbi beidzot ir bijuši mums palīdzīgi, viņi arestē viņu savā teritorijā. Un tāpēc tiešām šī tuneļa galā, nu, tāda neliela gaismiņa tomēr uzplaiksnī. Nu, šķiet, esmu atbildējis uz ļoti daudziem jautājumiem, nu pat jau Tik uzdots arī viens, kur varbūt ir vajadzīgi vēl precizinājumi, tas ir par misijas eh, vadītāja tālāko kandidātu. Šobrīd notiek atlases process. Zinām, ka pašreizējais misijas vadītājs savu mandātu pabeigs, jā, bet nezinām īsti, kad tas notiks. Un tas ir viss, ko šobrīd var jums pastāstīt, jo jūs jau saprotat, atlases process pilnīgi noteikti ir konfidenciāls pēc savas dabas. Paldies. Much, uh, Harbour, and... Paldies, Harber kungam. Tālāk jau liks vadītājiem došu vārdu Budnumā kungam. Paldies! Lielāko daļu jautājumu jau uh, dzirdējām, at, tika atbildēt, pievērsīšos pāris punktiem, varbūt cenšoties paskaidrot vai atgādināt jums, kādā vidē mēs darbojamies Es savu atbildību pārņēmu 15. oktobrī 2010. gadā. Līdz tam brīdim misija darbojās krīzes vidē, krīzes atmosfērā, un līdz pat šim brīdim mēs esam darbojušies tādā kā ne, mūžam nebeidzams krīzes vidē tika atlaists pašreizējais prezidents, viņš atkāpās no savā amata, pēc tam bija vēlēšanas, un kā jūs zinat, vēlēšanas nebija tik vienkārši, kā sākotnēji likās, tās ilga līdz pat aprīlim nākamajā gadā, pēc tam bija šī vasaras sarežģītā situācija, pagājušā vasara jūs taču viss atceraties to, pēc tam septembrī savukārt šī sarežģījuma atsākās, vēl spriedzes pilnākā situācijā. Vienīgais veids, kā panākt vienošanos ziemeļos, bija he, nosūtīt helikopteru misijas un izsēdināt uh, misijas dalībniekus, kas ļoti grūtā situācijā tur uzturējās, jo daudz, kas vasaras krīzes laikā tika sabojāts, nopostīts, un tad tā mūsu darbība bija mazliet jāpieklusina notikumu dēļ. Un, ja jūs vērojāt notikums, jūs redzējāt, ka tikko atlases process tiks pab tika pabeigts pirms pusotras nedēļas, mēs tūlīt pat atsākām darbību, tostarp arī ziemeļos, kur ļoti grūtos apstākļos īstenojām Veresinoviča kunga telpu pārmeklēšanu, kas ir Eiropas Savienības interesēs un kas, kā jau tika teikts, kurš pagājušā decembra ir Serbijas cietumos. Šīs nedēļas sākumā notiesājām vēl vienu uh, noziedznieku, tas bija uz dienvidiem no Iba Rūpes, viens no krimināliem tīkliem, ko mēs kā skaidri zinām, ir e, tīkls, kas sasaista albāņu noziedzniekus ar Ziemeļu Kosovas krimināliem elementiem. Nu, tādā vidē mums jādarbojas. Un, un viss šī situācija vēl, protams, apgrūtina tas, ka ne visas valsts ir atzinušas e, Kosovas status, bet lūk, tā ir realitāte, kas astomējas uz vietas. Vēl gribēju izteikt komentāru par mūsu mandātu. Domāju, ka strateģiskajam pārskatam ir jābūt ļoti skaidram pasakot, ka mandātā nav bijušas izmaiņas. Izmaiņas ir vienkārši smags var punkta pārmaiņā, bet mandāts ir tieši tāds pats kā iepriekš. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka nebija nekādas pārmaiņas kopējā rīcības plānā. Es domāju, par to visas valsts vienojās. Tas vienojās nemainīt pašreizējo kopējās rīcības plānu, kas attiecīgi definē misijas mandātu. Viss, ko daram un ko es daru misijas ietvaros, pilnīgi noteikti no vienas puses ir saistīts ar šo dokumentu, jo tas ir šis dibināšanas konstitucionālais dokuments misijai, un tur tiek skaidri un garši pateicis, kas no misijas tiek gaidīts, un no otras puses savā darbī, darbībā pamatojoties uz prasībām, kas, ko saņemu no uh, dalību valstīm. Un jūs taču nedomājat, ka es kā misijas vadītājs daru kaut ko citu pats pēc saviem prātiem. Nē, es tikai un vienīgi ievēroju visus šos notikumus, respektēju mandātu, kopējo rīcību no vienas puses un sekoju dalību valstu vadlīnijām un instrukcijām mm, PSC ietvaros strateģiskais pārskats, tāpēc pilnīgi noteikti atkal sniegs tālākas vadlīnijas un pamatnostādnes. Es, kā komisijas vadītājs, cenšos pielāgot organizatorisko struktūru misijā, uh, tā kā tas ticis e, teikt, šai e, pārmaiņu pilnajai videi, bet tas arī ir viss. Un, kad nonākam pie tiesiskuma jomas, tad gribu uz, uzstāt, ka kopējā darbība, kas īpaši tiek arī minēta, e, un, un kur runāts par labāko praksi, tur tiek teikts, ka tiesneši ir neatkarīgi un tāpat arī prokuram tiek nodrošināta autonomija, un kā misijas vadītājs var jums teikt, ka es ļoti piesardzīgi izturos un ļoti cenšos šos pamatprincipus ievērot, jo tie taču gal galā ir Eiropas standarti. Un es nedomāju, ka, ja, ja, ka kāds šai telpā varētu gaidīt no manis kaut kādu citu veidu rīcību, tikai šo principu ievērošanu varu īstenot. Paldies, saka priekšādētājs, paldies Budde Marnakungam. Tālāk došu vārdu Englušai Marīnai vēlreiz. Jā, te tika runāts par eh, iespējamu pārsūdzēt, un manuprāt, nav svarīgi. Jā, es jums uzdevu jautāt, vai ir iespēja Euleks eh, struktūrās eh, iesniegt sūdzību, un vai arī, nepie, vai arī Euleks iesaistās sūdzību ieskatīšanā. Tas, manuprāt, svarīgi. No, to... Jā, mums ir atbilstīgs mehānisms. Tas ir neatkarīgs mehānisms kas nav tādā striktā kārtā daļa no Eulaks, bet kas cieši sadarbos ar Eulaks, un mēs saņemam sūdzības. Diemžēl gan man nav attiecīgo skaidļa, bet, nu, mēs arī šos datus saņemam reizi mēnesī par studijām, un dažas no tām tiek vienkārši netiek pieņemtas, jo tas, un tam ir juridiski iemesli, bet ir arī tādas sūdzības, kuras mēs izskatām, protams, un attiecīgi izmeklējam. To daram regulāri, regulāri arī ziņojumi par to. Ir arī gadējs ziņojums par to, kā šādu sūdzību gadā rīkojamies. Jā, mehānisms ir, un jā, mēs sūdzības saņemam un ņemam, protams, tās vērā. Cerams, tagad viss ir noskaidrojies. Gribu tālāk dot vēlreiz Marīnas kundzei vārdu. Paldies! Domāju, ka jautājums bija tas, vai mēs esam gatavi pārņemt visu šīs struktūras. Nu, protams, ka es uzskatu, ka vietējiem ir jābūt atbildībai, atbildīgiem par situāciju. Un nav, nav svarīgi, vai esam gatavi pilnībā vai nē, tam nav vienkārši alternatīvas. Mums vajadzēja visu jau pārņemt februārī 2008. gadā, 18. februārī, bet toreiz to neizdarījām dažādu iemeslu pēc. Kosova ir neatkarīga valsts, tas tā tāda, kā tāda būtu arī jārespektē un jāatbalsta. Politiskajā ainavā Kosovā situācija ir tāda, kas nāk kā rezultāts 23 gadu ļoti sarežģītam un grūtību pilnam periodam. Es nedomāju, ka tas atspoguļo Kosovas realitāti. Kapacitāte pastāv, bet šī kapacitāte nav pilnībā gatava sekot pašreiziem notikumiem. Un šobrīd atbalsts šai nesodāmības kultūrai, kultūrai tikai mm, sarežģi kopējo politisko stru, ainavu. Nu, piemēram, mums būtu vajadzīga palīdzība tajā brīdī, kad aiziet greizi vēlēšana process. Tad būtu vajadzīgs atbalsts, piemēram, no Eiropas parlamenta. To arī saņēmām, bet pēc tam nāca vēl viens cits paziņojums, kas savukārt nu, mūs sāpināja eh, no ārējā rīcību dienestu puses sakot, ka vēlēšanas bija demokrātiski un brīvas, nē, bet tur bija ļoti daudz kļūdu. Un rezultātā politiskā ainava nemainījās, neuzlabojās. Tā ir tieši tāda pat, kā iepriekšējos 12 gadus, tāpēc atklāt runājot. Nav nekādas vietas citām alternatīvām, citas kapacitātes nevar parādīties. Un nevar procesu sākt iet eh, pareizajā virzienā, ja neviens to ne, nepal, ne, tam nepalīdz. Un šajā ziņā tieši šeit mums ir vajadzīga at, at, pa, palīdzība no. Uh, Eiropas dienestiem. Paldies Marinas kundzei un visbeidzot došu vārdu Ātahuna kungam. Paldies! Pirmkārt, pastāstīšu par Eoliks popularitāti, tāds personisks novērojums, varbūt pats saistīts ar Eoliks uzdevumu, un kā jau tika pieminēts, jā, ka Mm, šis status uzraudzīta neatkarībā, skats, ka šis status nav populārs, cilvēki varbūt nav apmierināti, pat nepacietīgi, varbūt daļēji viņi arī tagad tādēļ ir neapmierināti ar Euleks. Varbūt misija pati par sevi nav īpaši populāra. Te pašā laikā misija ir vajadzīga, jo tikai uzdots jautājums, un to izdarīja referente, kur mēs gribam būt pēc diviem gadiem. Nu jā, tikai jau teikts ka starpmēķu noteikšanas pos, process ir, uh, ir pabeigts, un tagad mērķi ir diezgan detalizēti, tāpēc es varu pat pastāstīt, kāds ir mūsu galīgais mērķis. Ir nepieciešams panākt uh, funkcionālu sistēmu policijā, muitā un tieslietās, uh, kas uh, nav korumpēta, lai uh, visi sadarbotos un lai viss noteikti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, lai varētu nodrošināt pienācīgas pakāpojumus, reaģējot uz um, sabiedrības vajadzībām bez vajadzības ieteikties no ārpuses. Mērķis, protams, ir diezgan ambiciozs un skaidrs, ka diez vai mēs varēsim pateikt, uh, kurā brīdī mēs šo mērķi sasniegsim, bet mēs noteikti varam noteikt starposmu mērķus. Vēlreiz runāšu par strateģisko pārskatešanu, jo izskanējusi arī kritika par to, ka ne visas lietas ir pienācīgi iekļautas. Manuprāt, tā tas nav. Strateģiskajā pārskatā ir pieminēti problemātiskie aspekti, un tas nozīmē arī to, ka mēs varēsim uh, pārdalīt resursus. Manuprāt, jau tagad misija ļauj savus cilvēku resursus un citus resursus nosūtīt uz citām jomām, nu, piemēram, mm, uzraudzības palīdzības pakalpojumi uz vietas varbūt dažos gadījumos vairs nav vajadzīgi, bet varbūt mēs varam sadarboties ar citām struktūrām, kā jau teicu, ir svarīgi tieši tagad likt uzsvaru uz tieslietām. Daudz darba tur vēl ir. Un vēl viena lieta, tā, vai mēs varam resursus tagad pārvietot uh, vairāk tieši uz ziemeļiem. Jo, ja vien tas ir nepieciešams, ir ļoti svarīgi, lai Euleks tieši ziemeļos nodrošinātu lielākus rezultātus un uh, lielāku redzamību. Bet te pašā laikā mums ir jābūt uh, taupīgākiem. Šai gadījumā pa 25% tiek samazināti izdevumi un mūsu dalībvalstis ne tikai lūdza, lai mēs šo mazinājumu veiktu, bet viņi pieprasīja to, jo mērķis, protams, ir taupīt budžeta līdzekļus. Šeit mēs runājam par strateģisko pārskatu, kas nu jau ir kļuvis par konkrētu rīcību. Paldies Hona kungam! Un nobeigumā vēlos pateikties mūsu viesiem par to, ka viņi šodien bija klāt piedalījies šajā uzklausīšanā. Manuprāt, šodien varējām arvien vairāk uh, iemācīties un uzzināt, jūs sniedzat mums informāciju par to, kā jūs skatāties uz šo lietu, un noteikti vēlreiz tiksimies. Paldies! Let's go straight forward. Tālāk ir nākamais darba kārtības punkts. Taču vispirms mums būs uh, paziņojums, kas ir attiecībā uz ziņojumu, ko Broka kungs uzrakstīja līdz 7. jūnijam 12.00. Jūs varat iesniegt grozījumus. 2. jūlijā Strasbūrā mēs otro reizi izskatīsim šo ziņojumu, un 5. jūlijā ir paredzēts balsot. Šīs bija ziņojums par CFCP uh, ziņojumu. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Cienījamie kolēģi, lūdzu! The next point on our agenda this morning is the briefing by Ms. Nākamais darba kārtības punkts uh, ir ārlietu komitejas brauciens. Um, tā ir uh, eh, Pancerī kunga informācija par ārlietu komitejas, budžeta komitejas un delegācijas attiecībām ar Magribas valstīm pievienotās delegācijas vizīti Tunisijā. Ja? misija notika 2012. gadā no 2. līdz 5. aprīlim. Mums ir pieejama vēstuli, kas ir uh, izplatīta pilnīgi visiem, un vēlos teikt, ka šajā, šai delegācijai bija trīs mērķi. Vispirms novērtēt uh, situācijas uzlabošanos jaunajā režīmā, un to darīja tieši AFET. Un tālāk bija jāizvērtē Tunisijas valdības panākumus, kā arī izvērtēt Eiropas Savienības uh, atbalsta fondu liederīgumu. Vēlos informēt, ka 4. jūnijā ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Mustafanu Benjesafu, kas ir uh, uh, veidošanas asamblējas vadītājs Tunisijā. Un tagad lūdzu uh, došu vārdu mūsu kolēģim, kas ir uh, atbildīgs par delegācija ar Magrib valstīm. Paldies. Pavisam īsi priekšādātāja kungs. Es vēlos eh, teikt paldies visiem, kuri mums eh, šajā ceļojumā sniedz atbalstu. Eiropas Savienības delegācijā Tunisijā un eh, tā bija jaukta kopīga delegācija, kurā bija pārstāvēt trīs dažādi, trīs dažādas komitejas. Jūs jau sākumā teicāt, uh, par uh, ko uh, bija runa šajā, šajā braucienā, to visu neatkārtošu. Šī programma skaidri parāda, ka mēs iepazināmies arī ar tiem projektiem, kam finansējums sniedz Eiropas Savienība. Uh, Mums bija arī kontakti ar, tikāmies arī ar uh, Republikas prezidentu, ar ārlietu ministru, ar starptautiskās sadarbības ministru un uh, dažiem arotbiedrību pārstāvjiem, kā arī uzņēmumu asociāciju pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lielo politisko partiju pārstāvjiem. Un varbūt, ka būtu ļoti labi, ja budžeta komiteja arī varētu šeit eh, pārbaudīt visus skaitļus, kas attiecas uz eh, palīdzību, ko Tunisija saņēmusi no Eiropas Savienības eh, līdzekļiem. Bija arī tikšanās ar viņu parlamenta deputātiem. Gribētu arī parlamentu pārstāvjus, kas pie mums šeit ir ieradušies, mūsu viesus sirsnīgi sveikt. Viņi ir mūsu vidū šodien, un es domāju, tas ir pirmais solis eh, šajā sadarbības veidošanas ceļā. Cerams, ka tā veidosies ar vien eh, intensīvāka. Gan politiskā, gan administratīvā nozīmē. Mēs ļoti daudz kaut ko uzzinājām no kolēģiem, daudz interesantu lietus. Mēs eh, esam arī organizējuši, lai pie mums varētu ierasties arī viņu parlamenta asistenti un uh, pārstāvji uh, darbinieki, lai paraudzītos, kā risinās darbs mūsu parlamentā. Demokrātijas konsolidācija Arābu valstīs, Magribā, tas ir ļoti liels izaicinājums Eiropai. Protams, kā Tunisijas parlaments to ļoti labi apzinās. To nevajadzētu arī aizmirst ka nākotnē noteikti būs eh, jāraugās, lai mēs no Eiropas puses eh, ļoti aktīvi atbalstītu demokrātijas kustību šajās valstīs. Tunisijā ir samērā liela stabilitāte, raugoties uz citām valstīm, kas robežojas, kas ir pie vidusjūras Bet, protams, ka visa struktūra un visi apstākļi Tunisijā vēl nav tādi, ka viņi varētu risināt visus lielos izaicinājumus, kas eh, pašlaik Tunisijā izvirzās. Jo vairāk garantiju saņem Tunisija raugoties uz ekonomisko izaugsmi, jo labāk, eh, labāk situācija būs eh, jaunajai paudzē šajā valstī. priekšredatāja vietnieks eh, eh, no viņa puses arī ļoti interesanti eh, stāstīja pagājušajā nedēļā Strasbūrā, ka nākamajā gadi būs izšķirošie gadi, kuros parādīsies, ka neraugoties uz krīzi, kurā mēs atrodamies, ka tie būs tie gadi, kas tiešām parādīs, vai būs pietiekami daudz līdzekļu, lai sniegtu atbalstu un varētu risināt šos uzdevumus Eiropas investīcija banka noteikti eh, tā ir jābūt eh, svaigam kapitālam, kapitālam, ko varētu izmantot investīcijām Āfrikas ziemeļos. Protams, ka daudz vairāk ir jācīnās pret korupciju Magribas valstīs. Jāpanāk institūcija stabilitāte, valsts institūcija stabilitāte kopumā. Un nu, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir tiešām ļoti tuvu sirdī, ko mēs vēlamies risināt, un arī mūsu Tunisijas eh, partneriem, viņu parlamentā 4. jūlijā mums būs iespēja sveikt kā viesi mūsu vidū eh, Tunisijas parlamenta eh, priekšsēdētāju. Paldies, pats Erikungam. Es, es aidu. Paldies, par šo ziņojumu, un tā kā neviens deputāts šobrīd nav pieteicies runāt, tāpēc arī sirsnīgi sveicu, sveicu Tunisijas delegācijas pārstāvjus mūsu komitejā, un attiecīgi došu vārdu Hartembelga Kecema kungam, kas ir politiskās grupas uh, Republikas kongresa vadītājs, un ja viņš gribētu izteikties, lūdzu. Si. Who is taking the floor from the Tunisian delegation? Ah. Kurš no Tunisijas delegācijas gribētu uzteikties, lūdzu? Please. Je tiens à vous remercier. Lielas paldies. Lielas paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Centīšos jums pastāstīt par to, kas tieši šobrīd norisinās Tunisijā. Nu pat bija vēnēš, vēlēšanas, kas bija, kas bija pārskatāms un Tunisijas iedzīvotāji to arī saprata. Protams, pastāvēja problēmas ar drošību, tās pastāv arī šobrīd. Atsevišķi plasažiņas līdzekļi cenšas tās vēl vairāk uzpūst. Un šobrīd mums norisinās sarunas par šiem jautājumiem Tunisija. nevēlas vērsties ar spēku pret šiem ekstrēmistiem. Nu, vēlamies vienkārši mazliet tā kā pakāpties atpakaļ. Un eh, nevēlamies izvēlēties tādas pašas rīcības elements, ko, ko dara iepriekšējais režīms. Bet jāsaka, šie grupējumi ir ļoti minoritāri, mums nav liela draudu par ekonomiku runājot. Esam ietušies tāpēc, lai, lūgu, lai lūgtu investīcijas Tunisijai. Viņi tiks laipni gaidīt atvērtām rokām. Nevēlamies, lai mūsu iedzīvotāji dotos prom uz ārzemēm, tāpēc, ka viņi nevar nopelnīt iztiku uz vietas un tādā veidā mm, uzņemtos riskus. Nē, nevēlamies to vēlamies, lai Tunisija varētu augt un zelt. Tur pastāv drošība un Eiropas sabiedrība. Un, un mēs aicinam Eiropas Savienības iedzīvotājs, kas kādreiz nākuši no Tunisijas, atgriezties Tunisijā un pārliecināties pašiem par to, ka valstī ir drošība, un ļau, aicinām viņus arī atgriezties un palīdzēt mums veidot demokrātiju ir izveidota demokrātiskās pārējas ministrija, ar tās uzdevumos ietilpst vairāku problēmu risināšanā, citas starpā, nodrošināt at, eh, no, atbrīvoties no visiem, kas ir sadarbojušies ar veco režīmu. Mēs vēlamies, lai jūs mums palīdzētu atgūt visas eh, īpašums, kas pieder vecajām diktatūru ģimenēm. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies vēlreiz. Un paldies par jaukiem vārdiem. Un arī par to, ka jūs teicat, ka Tunisija ir stabila valsts, kā arī ekstrēmistu spēki darbojas ļoti ierobežoti un nekādā gadījumā neapdraud demokrātisko pārējo. Varbūt pats arī kungs gribētu vēl izteikties. Lūdzu solo per dire questo. Jā, paldies. Es gribētu teikt tikai sekojošu. Tunisija mums šķiet kā tāda laboratorija, kurā parādīsies, kas notiks ar arābu pavasari. Un tieši šajā valstī vai vairāk droši vien nekā citās valstīs. Šķiet, ka tā patiesi virzās uz demokrātijas pusi. Tā šķiet arī Tunisijas tautas griba. Un mums no mūsu puses vajadzētu censties sniegt ieguldījumu, lai to atbalstītu gan ekonomiski, neraugoties uz lieliem ekonomiskajiem grūtībām, kurā, kas Eiropai pat lai man pašai ir. Varbūt vairāk vajadzētu darīt uh, turisma labā Tunisijā jo tas ir ekonomikas pamats Tunisijā. Kas attiec uz Tunisijas konstitūcijas eh, jauno variantu, tur vajadzētu raudzīties, lai tiktu iekļautas eh, cilvēktiesības, personas tiesības, brīvas preses tiesības. Un mums visiem vajadzētu censties sniegt ieguldījumu, lai Tunisija būtu kā tāds atskaites punkts, atsauces punkts citām vidusjūras valstīm. Paldies, man cienīgi kungam! Vēlos arī pateikties mūsu komitejas vārdā. Vēlos pateikties Tunisijas delegācijai. Visu to labāko jums ceļā uz demokrātiju Tunisiju. Un šo darba kārtību, kārtības punktu mēs varam pabeigt. Un tālāk. Nākamais darba kārtības punkts kas ir finanšu instrumentu izveide demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē. Vēlos atgādināt, ka uh, regula pār demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta izveidē šī ir pēdējā par sešu uh, regulu instrumentu, un par šo ziņojumu ir atbildīgs Lambsdorfa kungs Lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšādētāji dar runāšu angļu valodā, jo to varēs daudz labāk saprast nekā tūkojumu. Atspēt. Pirmkārt, vēlos pateikties komisijai par um, lielisku darbu pie regulas projekta. Uh, ietekmes izvērtējumā ļoti labi norādīts uz instrumentā vājajām un stiprajām pusēm un paskaidroja memorandā, uh, ir arī skaidri parādījis, ka šis uh, dokumentu projekts ir solis pareizajā virzienā. Dros uh, apakškomitejā, kā arī citos gadījumos, mums bija iespēja konsultēties un runāt ar ekspertiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām personām. Un mēs uh, attiecīgi savu ziņojumu rakstījām balstoties uz šiem, šiem konsultācijām. Paskaidrošu arī mūsu grozījumus. Uh, vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs demokrātijas un cilvēktiesība instruments būtu, būtu neatkarīgāks salīdzinājumā ar visiem citiem geogrāfiski izmantojamiem instrumentiem. Tāpēc ir svarīgi, lai DC uh, mēs koncentrēties uz tādiem jautājumiem, kas nav risināmi citos uh, citos ir, e, līmeņos. Eiropas Savienība ir jābūt absolūti stingrai jautājumos, kas ir saistīti ar vardarbību pret sievietēm, nežēlīgo izturēšanos pret bērniem, spīdzināšanu, mm, nāves sodu. Ļoti stingra nostājai mums ir jābūt, un tad attiecīgi mēs varam izmantot demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instrumentu, lai cilvēktiesības būtu attiecīgā līmenī, un mēs varam izmantot šo instrumentu paralēli citiem instrumentiem. Otrajā punktā viss ir iekļauts. Otrajā punktā mēs runājam par uh, darbības jomu, un šeit ir daudz dažādu veidu, kā mēs varētu nodrošināt um, palīdzību, izmantojot konkrēti demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instrumenti, bet, protams, atceramies, ka Mm, mums ir ierobežota resursa, ir ļoti svarīgi nodrošināt savietojamību, papildināmību, un tas savukārt nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku e, pasākumu koordināciju. Mēs arī uzskatām, ka tas pats ir jādara arī attiecībā uz citiem instrumentiem, respektīvi, ka parlamentam ir jābūt tiesībām izteikties arī programmēšanas periodā, ņemot vērā vispārīgo parlamentu pieeju, arī šajā horizontālajā instrumentā. Tāpēc mans priekšlikums būtu attiecībā uz strateģiskiem dokumentiem izmantot deleģētos aktus. Ir iekļauts arī jauns punkts, kas ir saistīts ar sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs gribētu, lai būtu iespējams arī viņiem saņemt finansējumu. Tieši tāpat kā tas ir ar citiem instrumentiem, bet, protams, uh, Tas tiks darīts tikai un vienīgi tad, ja šajā jomā nav izmantojams cits instruments, bet kopumā tas atbilst Eiropas parlamenta rekomendācijām demokrātijas atbalstam, ņemot vērā arī pilnu vēlēšanu ciklu, nevis tikai priekšvēlēšanu, nevis tikai vēlēšanu procesu uzraudzību, ko arī var finansēt no šī instrumenta. Mēs nolēmām šeit atkal iekļaut regulā uh, punktu par dažāda veida regulējuma veidiem un atbilstības kritēriju bija pareizi uh, iekļaut to tagad konkrēti šajā regulā, nevis horizontālajā instrumentā. Tagad par ļoti konkrētiem aspektiem, kas ir saistīti ar operatīvo daļu. Mēlos teikt, ka šīs regulas pārskatīšana palīdzēs uzlabot uh, uh, funkcionēšanu. Protams, teksts ir diezgan tehnisks un um, tas ir likumdošanas teksts, un tāpēc arī dažos gadījumos grozījumi ir ierobežot, bet es noteikti gribētu atbalstīt komisiju centienos uh, risināt uh, jautājumus pārējā situācijā, kas neļauj uh, izmantot uh, iepirkuma procedūru. Viens no aspektiem, e, ko parasti kritizē pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, ir tas, ka šo instrumentu daudzos gadījumos nevar izmantot nelielas organizācijas, un tas ir tādēļ, ka procedūra ir diezgan sarežģīta. E, mūsu pētījumos varēja redzēt, ka lielākoties milzīgi projekti varēja saņemt vairāk nekā 600 tūkstoši eiro grantus un ir uh, milzīgas nevalstiskas organizācijas, profesionāls organizācijas, kas bez problēmām var pieteikties un izlietot šādu, šādas naudas summas, bet mazākas organizācijas parasti nevar. Tāpēc arī mans priekšlikums šeit būtu iekļaut jaunu granta veidu 100 tūkstoši eiro maksimāli ar vienkāršotu procedūru. Un tad vēl ir paredzēti mazāki operatīvie granti, kas savukārt varētu uh, Uh, palīdzēt atbalstīt uh, organizācijas struktūru. Un redzēsim, protams, kā mēs to visu varēsim līdzsvarot ar finanšu regulas prasībām, bet es neredzu liels problēmas. Mēlos arī piedāvāt nodibināt starp institucionālo darba grupu, kas varētu risināt jautājumus, kas ir saistīti ar administratīvo procedūru vienkāršošanu, ko nevar šobrīd izdarīt šajā normatīvajā aktā, bet noteikti uh, paralēlajā likumdošanas procesā mēs varētu šādu instrumentu nodibināt, kas ļautu mazajiem, mazām e, NVO izmantot šo iespēju. Vēl viena lieta, mm, runājot par projektiem, kas tiek īstenoti sarežģītā situācijas, ka varbūt tur vispār nav būtu nepieciešams um, pieteikumu konkursu šobrīd slieksnis ir 2 uh, miljoni, manuprāt, tas ir pārāk daudz, taču, ja mēs runājam par to, ka projekts nedrīkst būt garāks par 18 mēnešiem, tad izskatās, ka 2 miljonu slieksnis ir pārāk augsts, ņemot vērā uh, vispārējos mērķus, kā arī projekta izpildes laiku. Mums ir ļoti svarīgi, lai eh, mēs valstīs, eh, pārējais valstīs varētu piedāvāt pēc iespējas ātrākus risinājumus, un arābu pavasara laikā mēs varam redzēt, jā, ka mums trūkst iespēju ātri reaģēt. Runājot konkrēti par šo instrumentu, par demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instrumentu, visā pasaulē ir svarīgi saprast, ka sarunu laikā, sarunu gaitā esam pavirzījušies jau uz pēdējo posmu. Protams, šeit var rasties zināmas bāžas par pūliņu dubultošanos, līdz ar to ir pareizi definēt, ko var darīt demokrātijas un cilvēktiesību eh, instruments ka, un ko var darīt citi instrumenti, kas eh, darbojas šajā pašā jomā. Arī no komitejas es dzirdēju tieši šādus viedokļus, un manuprāt, tas ir darbs, kas noteikti ir jāpaveic, un kas noteikti ir jāatspoguļo tekstā. Es šeit nesaskātu nekādas problēmas, jo noteikti cilvēktiesības un demokrātijas mērķi nav pretrunā viens ar otru, tāpēc arī mēs varam šeit panākt labu sinerģiju, un uh, ņemot vērā to, ka citi instrumenti uh, koncentrējas uz politiskākiem mērķiem, piemēram, atbalstot uh, demokrātijas veicināšanas pasākumus, un šeit savukārt turbūt praktiskākie aspekti, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām, un par to mēs runāsim turpmākajos mēnešos. Un uh, paldies jums liels, un es gaidu no jums jautājumus un komentārus. Paldies Lamsdarda, Lamsdarfa kungam par šo lielisku ziņām. Tagad lūdzu Gulkama kungs. Thank you very much. I take the floor. Paldies! Es runāju Makavēs kundzes vārdā. Viņa ir ēnu referente, bet, diemžēl, nevarēja pienotīties sanāksmē. Mēs augstu vērtējam šo komisijas priekšlikumu, tas ir daudz efektīvāks un pauž Eiropas Savienības apņēmību nodrošināt cilvēktiesības un demokrātiju visur, izmantojot pilsoniskās sabiedrības organizācijas trešās valstīs. Šis instruments nu dien ir ārkārtīgi noderīgs, Tas ļauj piedāvāt palīdzību neatkarīgi no trešo pušu valdības piekrišanas. Un ar to šis instruments ir atšķirīgs no citiem instrumentiem, ārējiem finanšu instrumentiem. Mēs atbalstam atbilstīgu līdzsvaru starp budžetu, kas tiek piešķirts Eiropas Savienības vēlēšanu misijām, novērošanas misijām, un budžetu, kas paredzēts instrumenta mērķiem. Mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus, kas varētu būt, piemēram, pakļauti iebiedēšanai vai nopietniem draudiem no valdošajām partijām. Tāpēc mums vajadzētu veidot sistēmu, kas ļauj viņiem palīdzēt tādā veidā, kas neapdraud viņu labklājību. Referents jau svītroja summu, kas tika minēts ziņojumā, tātad šī finanšu atsauce 1 miljārds 57 miljonu eiro, bet domāju, ka mums vajadzētu vismaz noteikt kaut kādu minimālo summu, kas tiktu paredzēt šim instrumentam. Un visbeidzot, vajadzētu atgriezties vēl šeit ar grozījumiem eh, turpmāko dienu laikā, un to mēs arī darīsim. Paldies, saka priekšādātājs Kukan kungam, tagad sociālistu grupas vārdā Hovard kungs. Paldies! Es arī aizstāju savu kolēģi Annu Gomešu, kas vēlas teikt lielu paldies Aleksandram. Viņš ļoti labi spējas sadarboties ar visiem, strādājot pēc savāktiesībām un uh, demokrātijas instrumenta. Atbalstu viņa teikto, nevēlos atkārtoties. Es turklāt uzskatu, ka mums izdosies gūt ļoti spēcīgu parlamentu atbalstu. Paldies, Aleksandra, vēlreiz. Savas grupas vārdā tikai gribu vēl e, pateikt, ka uzskatām, par nepieciešamu uzsvērt konsultācijām, konsultācijas ar pilna, pilsonisko sabiedrību un organizāciju veidošanu uz vietas jau plānošanas periodu laikā. Tie nav tikai tādi izpildu orgāni Eiropas Savienībā, ne, vēlamies ar viņiem konsultēties jau pa ceļam par prioritātēm. Tajā brīdī, kad vēl programmas tiek tikai izstrādāts, es domāju, tas ir tāds svarīgs vēstījums ko varam nosūtīt caur ārējās darbības dienesta kolēģiem, pārliecinoties, ka šiem pilsonisko sabiedrību pārstāvjiem sazinamies jau plānošanas procesā, un parlaments saņem piekļuvi arī dokumentiem. Mēs visi ļoti saprotam, cik situācija ir delikāta, bet, lūk, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja strādājam pie juridiska dokumenta, tad mums visi šie jautājumi ir korekti jāatspoguļo, un tāpēc vajadzīgi piekļuvi dokumentiem. Citādi mums gadu gadiem turpināsies diskusijas par piekļuvi dokumentiem un tā tālāk. Un es domāju, ka Aleksandrs man piekritīs šai jautājumā. Nu, tas ir punkts, kur mums vajadzētu visu skaidru un gaišu pateikt arī par deleģētajiem aktiem. Daudzi no mums ir bijuši šais sanāksmēs sēdējuši nakšu nakšīm, naktīm, eh, cīnoties par parlamenta ietekmi, uz šīm programmām. Saņemam soļi, solījumus, kas bija kā akmenī cirsti, ka mūs iesaistīs šajā procesā, un tagad gribam pārliecināties, ka saskaņā ar jauniem noteikumiem patiešām mēs arī saņemam atbilstīgi savu pilnvaru daļu, varam tās īstenot. Un lūk, es domāju, šī ir tā iespēja, kur mēs varam šeit eh, arī par to runāt. Es tāpēc vēlētos, lai Aleksandrs ļoti uzmanīgi šo iespēju izskatu un lai mēs varētu darboties gan pēc burta, gan pēc gara šai kontekstā. Piekrītam Aleksandram ļoti spēcīgi attiecībā uz to, ka ir vajadzīga lielāka elastība. Nav jau tā, ka trūktu labu, no, labu nodomu no ārējā rīcī darbības dienesta puses. Visi, protams, ir ar labiem nodomiem, bet faktiski ir tā, ka tie, kas cilvēki ir iesaisti, iesaistījuši šī instrumenta programmā, sastapušies ar šādām problēmām. Un ir radušās bažas, ka nereti Eiropas ierēģi uzņems risku. Un tas ir pamatoti. Mēs runājam par diezgan bīstamām darbībām, riskantām darbībām. Bet, ja mēs konservatīvi izturēsimies eh, pret līdzekļu sadalījumu, tad tie, kas visvairāk pakļaut riskam un kam tie visvairāk vajadzīgi, beig beigās tos nedabūs. Un tāpēc konsekventā kārtā mēs vēlamies arī budžeta veidā atskaitīties, bet tāpat laikā vēlamies mudināt ārējo darbības dienestu uzņemties riskus Vēlamies tāpēc šeit atbilstīgi šo vēstu arī noformulēt, lai būtu zinām elastība, lai tās būtu pietiekami un lai ar tās palīdzību varētu mēs attiecīgās darbības arī veikt. Daudzos gadījumos tie iedzīvotāji, kas darbojas eh, salīdzinoši neredzami, jo eh, viņi, protams, nevēlas tapt eh, apdraudēti, nu, palīdzību nesņem, bet mums ir citi veidi, kā viņiem piekļūst nav, nu, es nesaku, ka ārējādarbības dienesta pozīcija ir viņus ignorēt, nē, bet mums vajadzētu vēl uzmanīgāk ieskatīties, pavērties šajā sistēmā. Piekrītam arī tam, ko tu, Aleksandra, teici par to, ka mums jāsādo kopā ar uh, Eiropas demokrātijas fondu. Es ar saviem kolēģiem jau esam cenšies šo ideju virzīt uz priekšu Un uh, Aleksandrs, kā referents, arī to atspoguļo savā dokumentā. Mēs uzskatām, ka šis instruments nevar tapt izmantots, lai marginalizētu cilvēktiesību izdevumus, kas geogrāfiski sadalītu pa reģioniem. Nē. Tur arī jābūt savam budžetam un tā tālāk. Tāpēc tagad mēs nākam lūk, lai ar vēl vienu jaunu instrumentu, demokrātijas fondu, mums jāpārliecinās, ka šie pašreizie instrumenti viens otru nepārklāja un ka nenotiek kaut kāda viena vai otru instrumenta marginalizācija par vēlēšanu novērošanas misijām un var pateikt tikai to, ko jau iepriekš citi ir teikuši, to sap arī man kolēģi De Kaisers savā ziņojumā, kas tik vēlties tieši šim jautājumam, respektīvi. Mums kā Eiropai joprojām neizdodas rīkoties tā, neizdodas rīkoties, bet tas nav vēlēšana novērošanas misijās, nē. Parasti problēmas ir posmā taisni pirms tam un tieši pēc tam ir eh, jābūt šeit zināmiem uzlabojumiem. Būsim paškritiski šajā ziņā. Varbūt šeit arī atbilstīgi formulēm meklējot, mēs varētu situāciju uzlabot. Un tad varam rīkoties tālāk. Piekrīt arī tam, ko teica nu pat Kukan kungs un tāpat arī Lamsdorf kungs attiecībā uz to, ka šie koeficienti jāuzrāda pareizi. Protams, nevaram visus līdzekļus iztērēt tikai vienīgi vēlēšanu novērošanu misijā, kas, protams, ir ļoti labi pievienotā vērtība šajās gadījumās, bet šim līdzekļu sadalījumam jābūt pareizam. Vēl divi punkti. Eiropas Savienības delegāciju lomu. Instruments, šis instruments vienmēr bija salīdzinoši neliels ar uh, citu fonu kontekstu, nu tāda kāda pelnušķīta delegāciju jomā atsevišķi uh, atsevišķi delegāti šo instrumentu izmantojuši ļoti labi, to esam redzējuši, lūk, vēlēšanu novērošanas misijās, bet dažas delegācijas netik labi. Un tāpēc domājam, ka arī darbības dienestam vajadzētu pārliecināties, ka visas delegācijas izveido kapacitāti šī instrumenta izmaksu, iz, izmantošanai. Ar šī, šo līdzekļu saņēmējiem veido kontaktus, sazinās ar cilvēktiesību organizācijām un tā tālāk. Un tā varētu būt tāda konsekventa vēsts visām mūsu delegācijām. Nu, un pārskatāmība gal galā jau nav saistīti tikai ar to, ka mēs piekļūstam atbilstīgiem dokumentiem. Nē, ja vēlamies, lai mums būtu partneri cilvēktiesību organizācijās trešās valstīs, arī viņiem ir jāsaņem struktūrētas regulāras konsultācijas, viņiem ir jāredz šie stratēģiju dokumenti un citi dokumentā, lai viņi varētu tos komentēt, dot atgriezenisko saikni un tā tālāk. Tātad šeit runājam par dokumentu piekļuvu arī šādā kontekstā. Saku to visu savā, savas grupas vārdā, bet es zinu, jau šeit komitejā pastāv arī bažas par daudzām niansēm. Vis, un tāpēc domāju, ka kopā ar kolēģiem mums vēl jāsastrādās, lai nonāk pie pareiziem rezultātiem. Paldies, Havit kungam! Vairs neviens nevēlas izteikties. Un tāpēc lūkšu komisijas pārstāvi izteikties. Viņš šeit ir ieradies un pārstāv ārējās darbības dienestu. Lūdzu. Jā, paldies darbojos dienas, kas nodarbojas tieši ar šo instrumentu. Iesākumā gribu izteikt divas vispārīgu raksturu piezīmes. Protams, gribam teikt paldies referentam, kas eh, sagatavojas tik kvalitatīvu ziņojumu un eh, mums ir arī šai kontekstā diskusijas ar dalībvalstīm. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu dabūt eh, vienošanos pirmā lasījumā. Es nedomāju šeit par budžetu un institucionāliem jautājumiem. Es domāju, ka ņemot vērā, cik pareizā un izcilā virzienā ir šis dokuments, es domāju, ka mēs varēsim panākt vienošanos ļoti ātri. Otram kārtām atzīmēju, ka tieši tā kā Lamsdorkungs teica, zināma daļa no tā, ko ierosina komisija, šo horizontālo pieju, neatkarīgi no piemēra, instrumentu piemērojuma vietas, uh, vienalga, vai tas ir šajā tekstā vai citos tekstos, es domāju, ka šeit jābūt ļoti piesardzīgiem, lai nebūtu pārklāšanās, jo mēs domājam, visbeidzot, Es negribu teistoties par institucionāliem budžeta jautājumiem, tie, protams, būs vairāk atspoguļot tieši grozījumos, par to būs arī debats, par, tiem, par to ir debats visi instrumenti konstatē. Es tikai gribēju atbildēt uz pāris punktiem, piemēram, konfidencialitātes jautājums, savstarpējās papildināmības jautājums un elastība par konfidencialitāti runājot. Protams, ka šeit nav nekāda problēma padalīties dokumentos un informācijā, bet es gribētu vērst jūs uzmanību uz daļu šī instrumenta darbības, kam ir restriktīva daba. Uh, Un šādu raksturu mēs vēlētos arī saglabāt, tāpēc, ka visu veidu publicitāte, kas tiktu liet uz informāciju, var kaitēt e, konkrētiem cilvēkiem. Un tāpēc ir jāpiestrādā pie formulējiem šajā sadaļā tā, lai tur at, būtu nodrošināta informācija parlamentāriešiem, bet varbūt, teiksim, pamatojoties uz konkrētu vajadzību. Ne visiem parlamentiem, jo citādi tiešām šī informācija var noplūst. Nav nekāda problēma par to īstenot diskusijas, bet ceram, ka tās varēs norisināties struktūrāli, tā, lai restriktīvā daļa varētu saglabāties konfidenciāli kas attiecas uz, eh, kompl, uz, uz papildināmību. Nu jā, šeit mums jāsadarbojas eh, dalībvalstu starpā par uh, sav, mēs piekrītam, ka papildināmībai ir jābūt, bet un tā ir. Ir jāatceras, ka ir arī cita veida papildinājums ar citām tēmām, citām politikām, citiem ieinteresētajiem uh, spēlētājiem. un piekrītu ka mēs, protams, vēlamies izvairīties no pārklāšanās ar citiem instrumentiem, bet eh, starp šiem abiem fondiem, piemēram, eh, demokrātijas fondu, nu, šai gadījumā eh, tas finansēs tikai tādus papildus jautājumus, un tāpēc formulējums attiecībā uz demokrātijas fondu pilnīgi noteikti uh, Eh, nerunā, eh, na, tur nav runa tāda, ka izmantot daļu no šai, šiem instrumentiem paredzētiem līdzekļiem. Nē, šī līdzekļa tiks meklēta no malas kā papildus līdzekļi. Tālāk elastības eh, jautājums. Jā, visi, visa veida vienkāršājumi pilnīgi noteikti būs labāk, kas attiec uz jur, juridiskiem instrumentiem, tad šeit ir jāskatās, lai būtu vienkāršošanas centieni, jāpredz jauna veida elastīgums. Mm jo daudz, kā, daudz pasākumu šobrīd ir nobloķēti tieši šiem uzsvēru dēļ, un tāpēc pirms varbūt domājam par citām niansēm, vajag parakstīt jau esošos priekšlikumus. Galvenais jauninājums komisijas priekšlikumā ir šī spēja iet tālāk par priekšlikumu ierosināšanu šī iespēja ar grozījumu tiek svītrota. Es saprotu, ka tas izraisa papildus izdevumi, bet ne, mazie granti finanšu regulā ir līdz 50 tūkstošiem eiro. Un ja mēs tagad to paplašinu līdz 100 tūkstošiem, tad nekas daudz tajā nemainīsies. Nu, ļaujiet man jums dot piemēru. Mēs izveidojam sistēmu eh, veselības aprūpēji, medicīniskiem, psiholoģiskiem pakalpojumiem vairākiem simtiem sieviešu, kas krituši par upuru vardarbībai Lībijai. Tas ir instruments uz 18 mēnešiem 1,5 miljoni, lai sniegtu palīdzību šādām sievietēm. Tāpat arī cilvēka aizsardzība, aizsardzības, juridiskā aizsardzības tiesība Baltkrievijā, kas e, ļauj nodrošināt juristus e, cilvēktiesību jautājumos, un tur bija pusmiljons eiro Tāpat steidzamības kārtā eh, organizējām vietējās vēlēšanas, eh, nodrošinot atbalstu politiskajām partijām, sieviešu kandidātēm Lībijā atkal viens miljons. Nu, tas nozīmē to, ka eh, ir ļoti svarīgi nodrošināt šādu kapacitātu un 100 miljonu eiro. Tas jau ir, tie ir desmit cilvēktiesība aizstāvi, tas nav simts. Mēs labprāt, protams, ar jums parunāt par visiem šiem konkrētiem skaļiem, bet domājam, ka vajadzīga šī elastība 100 miljoniem eiro, e, jo citādi e, daudz ko nebūs iespējams pabeigt, paveikt tie jau ir griezti, nav jau teikts tā, ka mēs neierīkojamies ar vien mazāk līdzekļiem, bet es domāju, ka e, šeit mainot skaitļus mēs neko daudz nepanāksim. Otrām kārtām šie mazie granti. Gribu vērst jūs uzmanību uz priekšlikumu, kas šeit ir ļoti interesants. Nodot uh, 10 miljonu finansējumu. Eh, tas ir diezgan radikāli. Mēs nefinansējam organizācijas, mēs finansējam pasākums, tāpēc norgot organizācijām līdzekļus būtu dīvaini. Un tas pats, jo gal galā piešķiram eh, līdzekļus projektiem pēc kritērijiem un tā tālāk nu, piemēram, ja projekti inter, īsteno NVO. Un tā, es domāju, ka tādai šai bāzē vajadzētu arī saglabāties. Otram kārtām šādā veidā, nu, arī personāla atlase ir diezgan, ir plaša izvēles iespēja. 10 miljonu ietekmē, ietvaros šīs vēl samazinās. Tālāk mikroprojekta instrumenta ietvaros, tas ir būtisks punkts, šim instrumentam ir jābūt balstītiem uz mikroprojektiem. Loģika līdz šim bija tāda, ka ir divas daļas instrumentiem. Viena daļa, lūk, ir organizācijas, kas šādus mikroprojektus organizē, un tad ir šis vispārīgais punkts, kas savukārt nodarbojas ar lieliem projektiem, un tie ir projekti, piemēram, kas saistīti ar ļoti sarežģītām valstīm, kas ir, nu, izmaksas intensīvi, ar gariem periodiem, un šāda veida loģika. Uh, nu, prasa arī ļoti daudz cilvēku resursus. Pēdējais elements. Gribu atbildēt uz diviem eh, jautājumiem par arābu pavasaru runājot. Nedomāju, ka mēs šeit neko nedarījām. Nē, es domāju, mēs ļoti pat reaģējām dažādos variantos. Jau pirms arābu pavasara mēs palīdzējām dalībvalstīm, organizācijām, kas nereti jau aktīvi darbojās un pēc tam aktīvi darbojās. Arī pavasarī piecas dienas Lībijā pēc Benālī krišanas mēs jau bijām tur un jau palīdzējām veidot stabilitāti, jau atbalstījām visas arābu pavasara valsts, atbalstījām darbības. Piecu dienu laikā centāmies precizēt dažādu veidu jautājumus, un nedomāju, ka ir pareizi teikt, ka mēs uh, nerīkojamies. Varbūt nerīkojamies pietiekam, bet tas tāpēc, ka pietrūka līdzekļu. Un vēl gribēju vērst jūs uzmanību, ka būtu ļoti žēl, nu, atcer, būtu ļoti svarīgi atcerēties par līdzsvaru. Ļoti svarīgs ir vēlēšanas, un ir vajadzīgs arī kopējs pārskats par visiem šiem notikumiem. Globāls debats taču gal galā ir svarīgs. Un par deleģētiem aktiem runājot. Šeit ir un par. Uh, Eh, nu, es nedomāju, ka šeit pastāv domstarpības starp iestādēm, kā šos līdzekļus īsti tērēt. Man vēl ir ļoti daudz arī tehniski rakstura komentāru, pāris, teiksim, saskaņotības jautājumu ar finanšu regulu, eh, piemēram, līdzfinājumā un tā tālāk. Te mēs nevaram neizvēlēties līdzfinansējumu, jo, jo to paredz finanšu regula, par to varam apspriesties, protams, arī vēlāk. Bet vēlamies paust arī atbalstu visiem šiem jūsu priekšlikumiem un eh, domāju, ka mums vēl radīsies iespēja par to vispār nodetalizētāk. Uh, Paldies par tik detalizētu izklāstu Hovidkonkam. Jā. Vēlos pieminēt vēl vienu lietu, komentējot teikto. Es tiešām nezināju, ka šeit tika pārkāpts konfidencialitātes noteikums, tad, kad mums bija privileģēta piekļuvi pagātnē. Vismaz tāda apsūdzība netika izvirzīta. Tāpēc arī situācija nav īsti skaidrs. Es vēlējos to pateikt skaidri un gaiši. Tātad tiem, kuriem ir piekļuvi šai informācijai, viņi skaidri zina, ka konfidencialitātes noteikumi ir, ir jāievēro obligāti, tāpēc arī šeit nav uh, divu domu par to. Tāpēc es gribēju to teikt arī manā uzstāšanās. Jā. Uh, Un, lai varētu nodrošināt neformālu informācijas apmaiņu, mums ir tā saucamais struktūrālais dialogs, mēs tiekamies tur privāti, mēs šeit nerunājam par tādu juridiski saistošiem aspektiem, kā teiks, teica Lamsdorfa kungs, bet mēs runājam šeit par, mums ir struktūrēts dialogs speciāli, un kolēģi no ārlietu dienesta, un es esmu uzdevuši šo jautājumu baronēsai Eštonai. Uh, un viņa teica, ka būtu ļoti tiešām prātīgi, ja jūs nākotnē prezentējot šo informāciju pateiktu, ka struktūrālais dialogs uh, paliek spēkā un ne, lai nebūtu nepieciešams vēlreiz par to atgādināt, tad, manuprāt, būs arī lielāka uzticība no visām pusēm. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šo komentāru. Vai kāds no ārējas darbības dienesta vai no komisijas gribētu izteikties, lūdzu? Nu jā, vēlos teikt, ka šeit kaut kādā gadījumā kāds ir pārkāpis konfidencialitātes noteikumus. Esam ļoti gandarīti ar darbu, kas bija līdz šim. Vienīgā lieta bija saistīta ar to, ka ir jābūt lielākai uzticībai šai sistēmai. Vienkārši mēs teicām, ka mums ir jābūt daudz uh, uzmanīgākiem un nu, viss mēs nesniedzam informāciju pilnīgi visiem, pilnīgi visiem dalībvalstu pārstāvjiem. Uh, Vienīgais, es gribēju teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai komandā būtu absolūta uzticība. Paldies arī, ka jūs mums atgādinājuma. Jā, es teicu, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk reaģēt. Nu, piemēram, spēkā esošā uh, finanšu regula pagaidām tā nav parakstītā, un te ir uh, aspekts uh, par to, ka ir nepieciešams samazināt no 500 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem, tāpēc es skaidri zinu, ka arī skaidri zinu, kāda ir mana priekšnieka nostāja. Jā, vienkārši saprotam, ka mums ir jāparaksta um, tas, ko varam parakstīt pēc iespējas ātrāk, tad būs arī lielāka elastība. Lielas paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties no ārēja darbības dienas vai no komisijas? Labi, nu tad lūdzu, Aleksandra. Also, um... Paldies. Tas, ko vēlos vēl teikt. Eduarda Kukana attiecībā. Komentārs no Kukana kunga. Uh, Tas, protams, bija saistītā, saistīts ar vispārējo diskusiju par piešķērumiem un par summām. Un es varu piekrist viņa teiktajām par to, ka mērķis jau nav samazināt summu, vienkārši šeit ir tāda tehniska doma. Un komiteja noteikti var uh, piekrist tam, ka mēs neatsakāmies no tā, ko jau esam panākuši un par ko jau esam vienojušies. Tāpēc arī minimālā, minimālais līmenis jau ir noteikts. Ričard, dažas lietas par eh, infor piekļuvi informācijai, konfidencialitāti absolūti skaidrs un, protams, mēs uh, turpināsim darbu un nu, turpināsim dalīties ar šo informāciju un visiem ir absolūti skaidrs, ka ir informācija ar ierobežotu piekļuvi un, un šī instrumenta daba arī padara šo aspektu par ārkārtīgi svarīgu. Mm. Tāpēc es nedomāju, ka būs pārāk sarežģīti vienoties. Saņēmu informāciju par to, ka pagātnē nav bijuši pārkāpumi attiecībos konfidencialitāti, un es nedomāju, ka šeit bija kādi pretrunīgi viedokļi starp parlamentu un komisiju. Un par elastību runājot, nu jā, šeit, manuprāt, jau ir panākta vienošanās. Un, ja skatāmies uz to, kā es dzirdēju no kolēģiem, no Patrisas, no Patris arī jautājums uh, ir šāds, vai mums būtu nepieciešams paralēlas darba grupas, paralēli likumdošanas procesam, vai arī labāk, tā kā jūs ieteicāt, iekļaut struktūrēto dialogu likumdošanas tekstā attiecībā uz administratīvajām procedūrām. Par to mēs noteikti varam runāt, redzēsim, vai tas būs liederīgi vai nē bet pēc būtības es tiešām šeit nesaskatu mm, pretrunīgus viedokļus. Runājot par vēlēšanu novērošanas misijām, es šeit nesaskatu nekādu lielu problēmu attiecībā uz vietu vispārējā ietvarā. Protams, mērķis drīzāk ir iekļaut visu vēlēšanu procesu, nevis tikai ierobežoto. Tas ir labākas veikts, kā var šis, uz šīm problēmām skatīties. Uh, un mums noteikti ir nepieciešams instrumentā visu pareizi iekļaut. Patris Lamoni to uzdeva jautājumu. Jautājumu par mobilitātēm, par, uh, par pieteikumiem. Un ideja ir tāda, kāpēc mēs šeit samazinājam summas tik ļoti nopietni, ir ne jau tādēļ, lai varētu mazāk elastību šeit ieviest, nē. Uh, Uh, problēma ir tāda tieši informācijas plūsmas, uh, ne tāda jautājuma, kas saistīta ar medicīnisko aprūpu sievietēm Lībijā, ne arī vietējās vēlēšanas uh, Limgāzī, mm, diez vai to visi ietekmēs tas, ko jūs pieminējat. Tāpēc, ja mēs šeit varam būt elastīgi, tad būsim elastīgi. Te pašā laikā varam sadarboties kopā ar citām iesaistītām pusēm. Vispārīgi runājot, ja mēs piešķiram samērā lielu summu bez pieteikuma procedūras, bez uh, oficiāliem, oficiāla konkursa, tad es nezinu, jautājumi, kas ir saistīti cilvēktiesībām Baltkrievijām, nu, skaidrs, ka mēs nevaram izsludināt oficiālu uh, konkursu, uh, kā brīvajā tirgu, nu, tāpēc mums ir jāvienojas par šādām lietām. Un Runājot par komplementaritātēm, nu, tas ir jāsaprot, ka cilvēktiesībām ir jābūt atspoguļotām arī citos instrumentos, runājot par Eiropas demokrātijas veicināšanu komiteja un parlaments kopumā plāno darīt visu, lai darbam būtu papildu šī pievienotā vērtība un tā, lai varētu um, darīt to, ko šobrīd uh, dara citi instrumenti, kas jau tagad darbojas. Runājot par procedūras jautājumiem, par, pirm, par vienošanos pirmajā lasījumā un kur kādus elementus iekļaut, piemēram, kas saistīts ar deleģētajiem aktiem, par to mēs vēl turpināsim runāt ar ēnu referentiem, ar parlamentu kopumā, arī lielajā darba grupā par horizontālo instrumentu. Uh, Mm, esmu atvērti noskaņots, bet ja mēs vēlamies šeit panākt vienošanos pirmajā lasījumā, tad, protams, ir jāturpina strādāt pie cārskatāmības šajā ārkārtīgi svarīgajā likumdošanas aktā. Un bija arī ļoti gandrīz dzirdēt, un es nemaz īstenībā nezināju par to, ka ir priekšlikums, lai uh, palielinātu summas finanšu regulā, tā vispārīgi runājot, no 100 līdz 500 tūkstošiem, un tā bija viena no lielākajām problēmām attiecībā uz makro vai mikroprojektiem, jo, ja centrālajā līmenī pārāk daudz mikroprojektu, tad īstenībā tas, tā ir birokrātiskā nasta. Taču, ja varam panākt lielāku elastību attiecībā uz grantu piešķiršanu vai pārdalīšanu, tad mēs varam uh, šeit uh, panākt labāku progresu. Tāpēc arī paldies visiem par jūsu komentāriem, paldies ēnu referentiem uh, par sadarbību un paldies arī tiem, kas šodien prezentē ēnu referentu domas, saņēma informāciju arī no kolēģiem no Zaļo partijas. Viņa nevarēja būt klāt, bet es noteikti iekļaukšu arī viņu idejas uh, turpmākajās teksta redakcijās un turpināsim sadarboties. Paldies Aleksandram! Un tad šīs darba kārtības punkts ir pabeigts un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 14. jūnijas pulkstens 12.00. Paldies visiem vēlreiz! Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana. Pagaidīsim dažas minūtītes, jo ne visi kolēģi vēl ir klāt. 11.45 uh, bija paziņota balsošana, un tad līdz tam brīdim mums ir pārtraukums. Ok, kolēģis. Labi, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Kolēģi, kolēģi. Is, uh, vote. Nākamais darba kārtības punkts ir balsošana. Man šī ir ļoti īpaša diena, un šī ir pirmā reize, kad es vadīšu balsošanu. Lūdzu, esiet pacietīgi pret mani. Un vēlos arī sirsnīgi apsveikt mūsu kolēģi Sava Franka kungu. Viņam šodien ir uh, dzimšanas diena. Please. Let's start uh, with. Sāksim balsojumu. Pirmkārt, Lamsdorfa kunga ziņojums. Ieteikums padomai attiecībā uz apvienoto nāciju organizāciju ģenerālās asamblējas 67. sesiju. Divdesmit pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts nav skaidrs, labāk būtu pārbaudīt. Elektroniski pārbaudam. Labi. Okay. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas noraidīts. 28 par pret atturas manuprāt ir noraidīts. 29 par pret atturas jāpārbauda. Lūdzu, elektroniski pārbaudām 29. grozījumu. It's closed the vote. Beidzam balsu. Pieņemts. 30 in favor. 30 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31. grozījums par pret atturas pieņemts. 32 par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas pieņemts. Identiskie 34 un 35 par pret atturas pieņemts Pieņemts. 36 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 38 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 2. Div, divās daļās. Trīs daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 41 par. Pret atturas nav skaidrs. Pārbaudām elektroniski. Okay. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīt 44 par pret apturas noraidīt 45 par pret apturas pieņemts 46 par pret apturas pieņemts 47 par pret ap noraidīts 48 par pret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 apturas noraidīts. 54 par pret apturas noraidīts. 55 par pret apturas pieņemts. 57 par pr pret apturas pieņemts. 56 par pret apturas pieņemts. 58 par pret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 pret atturas noraidīts. Tālāk ir balsojums pa daļām uz 66. balsējumu pār pirmā daļa pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas nav skaidrs, labāk pārbaudīsim. 68. grozījums otrā daļa pārbaudām. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. Amendment 67 in favor. 67. grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk 73 par. Nē, oi nē. One page too far. Kompromiss. Ceturtais kompromiss. There's a problem with the EPP list. Yeah, in, in the EPP. I have the EPP list, yes. Uh. Nu jā, man ir tautas partijas saraksts, un mūsu nu, sarakstā ceturtā kompromisa nemaz nav. Compromise for. Okay, we have to vote now compromise. Tālāk ir ceturtais kompromiss. Par, pret, apturas, pieņemts. Tālāk ir 73. Par, pret, atturas, noraidīts. 75. Par, pret, atturas, noraidīts. 76. Par, pret, atturas, noraidīts. 77. Par, pret, atturas, noraidīts. 79. Par, 78. Par, pret, atturas nav skaidrs, 78 elektroniski pārbaudām. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 79 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 80 par. Pret apturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, apturas pieņemts. 81. Sestais kompromiss par, pret, apturas pieņemts. Kompromiss 7 par, pret, apturas pieņemts. Tālāk ir 89 par, pret, apturas pieņemts. 90 par, pret atturas noraidīts, 91 par pret atturas noraidīts, elektroniski pārbaudām elektroniski, 91. grozījums. Close the vote, please. Beidzam balsot. Noraidīts. Divi noraidīja 93 par. Against. Pret. Atturas. Manuprāt, ir norēdīts. 94 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 95 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 96 par. Pret. Atturas Pieņemts. Tālāk ir 97, 3 daļā. Pirmā daļa 97. grozījumā par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas nav skaidrs. Būs elektroniski jāpārbauda otrā daļa. So there are still four colleagues uh, to vote. Vēl četri kolēģi drīkst nobalsot elektroniski. Okay, close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret apturus. Pieņemts. Labāk pārbaudīsim trešo daļu. Elektroniski pārbaudām trešo daļu 97. grozījumā. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Now we go to, to 98. Tagad ir 98 par pret atturas. Pieņemts. 98. Tālāk ir 100. 100. grozījums par pret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 pret apturas pieņemt 107. Lainu kungs, lūdzu. Him... Priekšsēdētāji, manuprāt, jūs laikis, laikam nesaņemāt ziņu par to, ka šis 136. un 135. Uh, grozījumi ir atsaukties. Paskaidrošu, kādēļ tas ir noticis. Jā, 107. 107. un 135. un 136. ir atsaukti. Vai jūs vēlaties mums teikt, ka arī visi pārējie, Broka, Dafa un Vatsana kungs, Lavaro kungs, visi ir atsaukuši savu grozījumu, jo šī informācija līdz manim nebija nonākusi? Tu varbūt Lamsdorfa kungs varētu mums paskaidrot. Nu jā, jūs noteikti zināt, es jau ar lielāko prieku gribētu, lai viņa atteiktos no sava grozījuma, taču es zinu, ka vismaz Andrew Dafu un Aleksandrs Alvaro paturēja savu parakstu, līdz ar to mm, atsaukums nav noticis. Man jau labāk patikt, lai tiktu atsaukts, taču tas nozīmē, ka par 107. jābalso. Labi. 107 par. Pret. Apturus Noraidīts. Kompromiss 8, 3 daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Manuprāt, ir noraidīts, bet jāpārbauda. And you're in favor or against? Plus? Let's close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Astotajam kompromisam par. Pret. Skaidrs noraidījums. Trešā daļa par. Pret. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Part 3. Let's close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 109. Prēdas kungu grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 113 par pret atturs pieņemts. 115. par. Tautas partijas kolēģiem arī vajadzētu balsot. Tātad 115 par pret atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 115. So one more. Aha, it's adopted. It's 22 to 20. No, but it's 23 because... Oh, somebody... Jā, vēl viens pēc kārtiņas pār, tā tad pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 116. par. Pret. Atturs noraidīts. 117 par. Pret. Atturs noraidīts. 118 par. Pret. Atturs pieņemts. 119 par pret atturs pieņemts, 120 par pret atturs noraidīts. Vēlties pārbaudīt 120. labi. So please close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais kompromiss par pret, atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski desmito kompromisu. Please close the vote. Un beidzam balsot. Viens vēl ir par, bet tik un tā noraidīts. Ar vienas balss vairākumu noraidīts. Līdz ar to jābalso Tālāk par 122. grozījumu divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņems. Otrā daļa par pret atturs nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski. Please, the vote is open. One more. The vote is closed.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 atturs pieņemts. 130. par pret atturs pieņemts. 133. par pret atturs pieņemts. Noraidīts, atvainojiet, noraidīts. 135. par 30, 135. 135. pret atturs noraidīts. 138 atkrīt līdz ar to. Tas tika noraidīts, iepriekšējais tika noraidīts, un tāpēc nākamais atkrita. Devītais par, pret, atturs, noraidīts, desmitais par, pret, atturs, pieņems, vienpadsmitais par, pret, atturs, noraidīts, divpadsmitais par, pret, atturs noraidīts, 13. par, 13. par, pret, atturs noraidīts, 14. 14. par, pret, atturs pieņemts, 15. par, pret, atturs noraidīts, 16. par, pret, atturs noraidīts, 17. par, pret, atturs, noraidīts, 18. par, pret, atturs, pieņemts, 19. par, pret, atturs, pieņemts, 20. par, pret, atturs, pieņemts, 1. par, pret, atturs, pieņemts, 7. par, pret, atturs, pieņemts pieņemts, trešais par, pret, atturs, pieņemts, ceturtais par, pret, atturs, pieņemts, piektais par, pret, atturs, pieņemts, sastais par, pret, atturs, pieņemts, astotais par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk jābalso par deve komitejas atzinumu. DVB par pret at pieņemts, DVC par pret atturs norādīts, D pārbaudam elektroniski, ne, es atvainojos, C pārbaudam elektroniski. Two more colleagues, one colleague more. We close the vote. Vēl viena balss lūdzu. Norādīts.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 Pārbaudīsim elektroniski, labi, 6 deva I. Katā. 3 more colleagues need to. Vēl trīs kolēģi balsis jānodod. Beidzam balsot. Norādīts. J par pret atturs pieņems, DVK par pret atturs pieņems. Visbeidzot, elektroniskais balsojums par ziņojumu kopumā. Please close. Uh... Beidzam balsot. Vēl diviem kolēģiem jānodot balsas. Adopted by... Pieņems. 39 balsas par divi atturējās. Neviens nebija pret. Apsveicam referentu Aleksandru Lamsdorfu. Uh, have... Mums tomēr ir vēl viens ziņojums, par ko jābalso. Rezolūcijas priekšlikums sarunām par ANO ieroču tirniecības nolīgumu. Šis ziņojums ir Jatenmākī kundze ziņojums, bet viņas šobrīd pašas nav klāta. 21. grozījums par, pret, atturs noraidīts, 20. atsaukts, 19. par, pret, atturs pieņemts, 1. kompromiss divās daļās, 1. daļa par, pret, atturs pieņemts, 2. daļa par, pret, atturs pieņemts. Tad pārējam pie 27. par pret atturs. Nav skaidrs. Sociālisti neskaidri rādīja savu nostāju. Elektroniski pārbaudam 27. grozījumu. 7. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par, pret, atturs pieņems. 29. par, pret, atturs noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 34. par, 38. pret, atturs pieņemts. 37. par pret atturs pieņemts. 38. par pret atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 38. One more in favor. Close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 39 par, pret, atturs noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturs pieņems. 40. par, pret, atturs noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 47 par, pret, atturs noraidīts. 49 par, pret, atturs pieņemts, 48 par pret atturas noraidīts, 50 par pret atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 50. Please close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturs, pieņems, 51 par, nē, 51 atkrīt, 52 par, pret, atturs, noraidīts, 53 par, pret, atturs, pieņemts, 54 par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts 55 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 58. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts otrā daļa par. Pret. Noraidīts bet, lai būtu droši, tomēr nobalsosim elektroniski. Tātad 58. grozījuma otrā daļa. Please close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 59 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 60 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 63. par pret atturs pieņems. 65. par pret atturs pieņems. 68. divās daļās, pirmā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 60 was adopted so we vote 67. Please close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 67. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 68. Par. Pret. Atturs. Jāpārbauda 68. elektroniski. Yes, yeah. Please close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. par. Es atvainu 69. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 70. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 1. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturs Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais par. Pret. Atturs pieņems. Des, 11. par. Pret. Atturs noraidīts. 12. par. Pret. Atturs pieņemts.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 Pieņemts. Un tagad gala balsojums par ziņojumu projektu kopumā grozītā versijā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 balsas par, 2 atturējās. Apsveicam Jetermākī kundzi. Nu, vēl viena lieta. Viens paziņojums nākamā sanāksme, kolēģi, mūsu komitejai notiks 4. jūnijā. 17.30 Briselē. Nu, lai jums gardas pusdienas šodien un uz redzēšanos. Okay.